vēlos jūs aicināt, kolēģi, turpināt darbu, lai varētu panākt vienošanās šajā, pirmajā, šajā otrajā agrīnajā lasījumā. Lūdzu, palīdziet man, lai mēs kopā varētu panākt labu kompromisa līniju. Un ja mums nesanāk šāds kompromiss, un ka būs nepieciešams standarta otrais lasējums, tad parlamenta uh, ietekme būs samazināta, jo tād, tad diez vai, diez vai padomu vēlāk gribēs akceptēt parlamenta nostāju. Vienkārši sanāks tā, ka mums būs padomas nostāja un nekādu variantu. ir jāsaprot, ka tādā gadījumā mums nāksies iesniegt savus grozījumus, mēs to varēsim darīt oficiāli standarta procedūrā, bet tad būs jāpanāk kvalificētais vairākums. Un es atzīšos, ka tādā scenārija gadījumā mēs drīzāk būsim zaudētāji nekā uzvarētāji. Tāpēc arī lūdzu palīdziet man šo dokumentu izskatīt līdz galam jau tuvākajā laikā un ir nepieciešams vienoties ar padome par tiem aspektiem, par kuriem mēs varam vienoties pēc iespējas ātrāk, un Eiropas parlamentam šeit ir iespēja spēlēt izšķirošu un aktīvu lomu. Esmu pārliecināta, ka mēs varēsim pārkāpt politisko partiju robežas un lūdzu pārkāpsim šīs robežas. Tad mēs varēsim vienoties par vienotu risinājumu, tā lai gan dzīvnieku veselība netik, netiktu apdraudēta, bet, protams, arī cilvēku veselība. Man ir nepieciešama jūsu sadarbība, tāpēc arī vēlos nākamajās sarunās skaidri pateikt. Mums ir ceturtdien 12. novembrī paredzēts nākamais trialogs, un šeit ēna referenti visos gadījumos ir ielūgti. Jā, viņi nevarēja ierasties līdz šim, tad viņi parasti iesūtīja savas rakstiskās pozīcijas, un es varēju izlasīt nolasīt priekšā, un vis, visticamāk 20. novembrī būs arī iespēja saņemt padomas kopīgo oficiālo nostāju, un tad atbilstoši nākamais trialogs varēs notikt 24. un 25. novembrī, 1. decembrī arī, un ja mēs būsim vienojušies, tad lauksaimniecības padomē to varēs izskatīt jau tuvākajā laikā. Jā, jūs priekšsēdētāji varēsiet signalizēt savu piekrišanu, tad padome, lauksaimniecības padome, to varēs izskatīt 14. un 15. decembrī. Bet ir jāsaprot, ka šobrīd padome vēl nav spējusi vienoties. Viņi ir saņēmuši mūsu nostāju, tad viņi atbilstoši varēs rēģēt. Esmu pārliecināta. Un vēlos arī pateikties Zviedrijas prezidentūras darbam un Zviedrijas prezidentūras speciālistiem. Viņi ir centušies, viņi ļoti uzmanīgi un rūpīgi strādājuši, jo sākot no jūlija viņi ir ieguldījuši milzīgu darbu, un paldies, protams, arī visiem parlamenta deputātiem un ekspertiem. Paldies! Bene, grazie, onorevole Jēger, mi pare, ka. Paldies! Turpina priekšsēdis Jēglas kundzei. E, izskatās pēc jūs teiktā, ka darbs ir pavirzējies ļoti tālu uz priekšu. Katrā ziņā tas pamudinājums visiem piedalīties šajās debatēs ir ļoti labs. Tagad es dodu vārdu Sarbo kundzei lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt, es gribētu pateikties Jēglas kundzei par ārkārtīgi veiksmīgo sadarbību Gribētu pateikties arī citiem kolēģiem, referentiem. Manuprāt, šajā sarunu fāzē esam nonākuši tik ātri tādēļ, ka diskusijas ir bijušas kvalitatīvas un mēs varējām savest kopā mūsu atšķirīgās pozīcijas. Ir ļoti būtiski, lai mūsu sarunās ar padomu mums būtu kopīga pozīcija. Manuprāt, šoreiz uh, Mēs esam panākuši praktiski visu, ko vēlēmies panākt šajās sarunās. Neieslīgšu detaļās, jo Jeglis kundze jau ļoti labi prezentēja to, kādā situācijā šobrīd atrodas eh, šī direktīva. Gribētu teikt tikai to, ka esam panākuši kompromisu atsevišķos punktos, kā piemēram dzīvnieku nogalināšana, lai samazinātu viņu ciešanas, tāpat arī dažādu sugu aizsardzību. Tie ir jautājumi, kuros esam panākuši kompromisu, taču vēl paliek daži citi jautājumi, kuros sarunas turpinās, un tās turpināsies nākamajās tikšanās reizēs ar padomi. Es ceru, ka mēs arī tur panāksim vienošanos. Vēl gribētu atkārtot to, ka mēs pilnībā atbalstām dzīvnieku labturības pamatprincipu ievērošanu. Es tik tiešām ceru, ka rezultāts būs ļoti labs. Vēlreiz paldies visiem! Esmu pārliecināta, ka pavisam drīz atkal atgriezīsimies pie šīs tēmas, jo būsim pavirzījušies uz priekšu. Paldies! Maginesku. Um, Paldies, priekšsēdētā kungs. Es gribētu pateikties Elizabetei Jeglei par šī dosie novadīšanu. Pavisam nesen viņa runāja par dzīvnieku labturību un ļoti atklāti un arī ļoti efektīvi izklāstīja lietas būtību domāju, ka arī citi kolēģi pēdējā laikā ir saņēmuši ļoti daudz ēpastus no zinātniekiem, kas izsaka bažas par šo direktīvu. Es eh, nezinu, cik tālu viņi ir iepazinušies ar jaunākajiem grozījumiem direktīvā. Viņi ir nobazījušies par 8. un 16. direktīvas pantu. Elizabete varbūt savos noslēguma vārdos varētu runāt par šiem pantiem proti par pamatzinātni un lietišķo zinātni, tāpat arī par zinā, dzīvnieku izmantošanu eksperimentos balstoties uz zinātnes tēmu un nevis uz zinātnieku labturību. Tās ir tās tēmas, par kurām nobežījušies zinātnieki. Viņi, protams, zina, ka pastāv dzīvnieku labturība, bet eh, vēlas, lai būtu panākts īsts līdzsvars starp uh, Eh, mēs vēlamies, lai būtu līdzsvars starp zinātnieku vajadzībām un sabiedrības interesēm un bažām. Es esmu pārliecināta, ka Elizabete to tā arī darīs un jau iepriekš pasakos viņai par darbu. Paldies. Grazie. Honorevole Polson, jē, eh, parola. Un tagad eh, Polsons kundzei vārds. Paldies. Es vēlētos pateikties Jēglas kundzei, kura dara ārkārtīgi svarīgu un ļoti labu darbu. Viegli tas nav, jo jautājums ir ārkārtīgi pretrunīgs. Mums ir ļoti tāls ceļš ejams, ja mēs vēlamies paieties solīt pretim e dzīvnieku aizsardzības ekstrēmistiem, un tas pats attiecās arī uz solīt pretim zinātniekiem. Uz diviem jautājumiem vēlētos dzirdēt atbildes. Pirmais e, - dzīvnieku kontrole. Es zinu, ka parlaments lielā mērā iestājas par dzīvnieku labturību, bet bieži vien ir tā, ka mēs rakstam ar, mēs rakstam mitrās smiltīs. Tātad jautājums par to, kāda ir izmantojuma dzīvnieku aizsardzības kontrole, kas to veids? Un otrais jautājums ir par cilvēkveidīgajiem pērtiķiem. Un eh, šajā aspektā padome ir pieprasījusi, tiesa gan netiešā veidā to, ka jebkura veida cilvēku saslimšanas, tādas saslimšanas, kuras vispār ir atrodams cilvēku eh, populācijā, E, piemēram, kā notiek pētījumi diabēta jomā? Kā mēs zinām, diabēts zināmā mērā ir pārmantota hroniska saslimšana, taču lielākoties to nosaka mūsu dzīvesveids. Un es domāju, ka padomē ir taisnība. Cilvēku veidīgajiem pērtiķiem ir jātiek izmantotiem zinātnes mērķiem, ja tiek pētīti, piemēram, pārmantotās slimības vai, piemēram, uh, nervu sistēmas saslimšanas, kā notiek signālu substanču pārvade, to mēs varam pētīt tikai cilvēkveidīgajos pērtiķos. Un tomēr eh, cilvēkveidīgos pērtiķus nedrīkst izmantot eh, tādu slimību pētniecībā, kuras ir banālas un saistītas ar eh, cilvēka dzīvesveidu. Taču, piemēram, farmakoloģiskās kompānijas uzskata, ka ka cilvēku pēdējos pērtiķus vajadzētu izmantot plašāk. Piemēram, man, kurai ir 70 gadi, es katrā ziņā farmakoloģiskajām kompānijām esmu ideāls klients, jo es dzeru medikamentus gan pret diabētu, gan pret augstu asinsspiedienu, bet mans dzīvesveids nedrīkst ietekmēt cilvēku veidīgo pērtiķu izmantošanu. Paldies! Madame Hevens, čāla parola. Un tagad vārds Evans skundzei. Lūdzu. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikties Jēglas kundzei par sarunu vešanas darbu un arī par to, kā viņa iesaist darbā ēnu referents. Jau daudzus gadus esam gaidījuši uz šās direktīvas pieņemšanu, un ņemot vērā prioritātes, tad eh, mēs vēlamies doties solīt uz priekšu un nevis atgriezties iepriekšējā situācijā. Galvenais ir pieprasīt zinātniskajai sabiedrībai izmantot citas metodas un nevis dzīvnieku izmantošanu zinātnes vajadzībām. Mēs eh, neesam detalizēti pieskārušies šīm tēmām sarunās, bet patiesībā tas ir galvenais punkts, kuru mēs vēlētos izskatīt, tā ir certifikācijas metode. Otrajā punktā mēs uzskatām, ka dalību valstīm vajadzētu saglabāt teikšanas tiesības visos aspektos, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai, piemēram, dalību valstīs nebūtu zemāka standarta nekā šajā direktīvā atrunātajiem astotajā pantām. Mēs vēlamies, lai katrs gadus komisija veiktu pārskatu par cilvēku veidīdu, veidīgo pērtiķu izmantošanu un situāciju šajā jomā, šajā, eh, šajā zinātniskajos pētījumos. Tas ir ļoti plaši sabiedriskās debatēs un plašsaziņas līdzekļos debatēs izmantots jautājums, un, protams, ka mums ir jābūt pārliecinātiem un mums ir jābūt ļoti precīziem. Es uh, vēlētos atbalstīt Jeglis kundzes ziņojumu arī dažādās pārbaudēs, un es uzskatu, ka viedoklis šajos jautājumos mums izdosies panākt vienošanos ar padomi. Tātad vismaz rei, divas reizes gadā veikt pārbaudas. 37. pantā es e, uzskatu, ka mums vajadzētu tomēr veikt atsauci uz ētiskajiem principiem, uz ētisku izvērtēšanu un nevis projektu izvērtēšanu, kā ierosina padome. Vairāk deputāti jau ir pieminējuši, un mēs nevaram šeit detalizēt diskutēt šos jautājumus, un tomēr es e, ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos ar padomi, jo iespējams, ka mums arī izdosies panākt vienošanos, un tomēr es nevēlētos, lai šī vienošanās tiktu panākta uz e, mums nepieņemama kompromisa rēķina. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama striktāk tiesību akti, un tiešām zinātnē vajadzētu izmantot citus metodus un nevis izmantot dzīvniekus zinātniskajā pētniecībā. Luís, vārds jums. Muito obrigado, Presidente. Eh, todos sabemos que esta é uma questão muito. Priekšsēdētāji kungs, šis ir ārkārtīgi delikāts jautājums. Ik viens saprot, ka tas ir arī emocija, emocijas eh, skarošs jautājums. Jo ir jau, protams, daudzās ģimenēs mājdzīvnieki, un tāpēc mēs jau iepriekšējā sasaukumā daudz strādājām pie šiem jautājumiem. Mēs skatījāmies uz visa veida iespējamām izmaiņām, mēs organizējām uzklausīšanu, mēs uzklausījām ekspertu viedokļi, un es tiešām ceru, ka jaunais parlamenta sasaukums, tā kā daudzi jaunie deputāti nevarēja piedalīties iepriekšējā sasaukuma debatēs. Es ceru, ka e, jaunais sasaukums tiešām dosies solīt uz priekšu un panāks labāku likumdošanu. Jeglas kundze ir ļoti liela pieredze sarunu vešanā. Jeglas kundze ir visatbilstošākā šo sarunu vešanai un esmu pārliecināta, ka mums izdosies panākt labāko iespējamo iznākumu. Esmu pārliecināts, ka visi ēnu referenti Jēgus kundze atbalstīs. Mēs visi saprotam, cik jautājums ir daudzšķautnains. Un e, pat paskatoties jūsu ēpastu e kastītē, jūs vienmēr saņemiet vēstules par to, kur cilvēki izsaka savu viedokli par šo emocionāli piesātināto tēmu. Es ceru, ka mums izdosies panākt plašu atbalstu visās politiskajās grupās, arī sociālistos. Paldies! Paldies, Luisam Kapelas Santos. Tagad Alberts Des. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos pateikties Ieglas kundze un paldies par to, ka viņi ir veiksmīgi sadarbojusies arī ar manu politisko grupu, lai panāktu tiešām kvalitatīvu ziņojumu. Mēlos arī teikt, Ja mēs šeit nepanāksim prātīgu risinājumu, tad mēs nedarbosimies cilvēku eh, dzīvnieku aizsardzības interesēs, jo mēs skaidri zinām, ka vienkārši pētniecības iestādes var pārlikt kaut kur citur, nevis Eiropā, bet citā vietā un viss. Un tāpēc sanāk tā, ka ja mēs šeit izveidosim pārāk striktus noteikumus, tad vienkārši zaudēsim kontroli. Var taču pētniecības iestādes uh, pārvietot uz citu valsti. Līdz ar to ir jābūt tiešām saprātīgam regulējumam, lai mēs paturētu savu kontroli. Tāpēc es vēlos jums teikt, lūdzu, neizmantojiet šo jautājumu kā politisku vai taktisku instrumentu. Vienkārši atrisināsim šo jautājumu maksimāli efektīvi un praktiski Jo savādāk sanāk tā, ka mēs kā parlaments nevarēsim panākt tādu aizsardzību, kas mums ir vajadzība. Tāpēc es varu atbalstīt Elizabetes ieglis ziņojumu absolūti, simtprocentīgi. Manuprāt, ziņojums tiešām ir ekscelents un ir nepieciešams atcerēties, ka mēs šeit strādājam dzīvnieku interesēs. Lielas paldies Albertam! Kesingers, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Jegleres kundze par fantastisku ziņojumu. Austrijā jau sākot ar 2005. gadu darbojas ļoti moderns un veiksmīgs arī efektīvs dzīvnieku aizsardzības likums. Un man tieši runāja, manuprāt, tieši runājot par pētniecības iestādēm, ir jābūt uh, atbilstības kritērijiem. Tāpēc es uzskatu, ka jūsu idejas par kontrolēm, par stingrām kontrolēm ļoti pareiza. Pareiza doma, un es ļoti ceru, ka jūsu ziņojums tiks atbalstīts. Paldies! Grazie, l'ultima intervija. Paldies, un pēdējais runātājs šajā raundā. Jārkungs, lūdzu. Klefjot. Paldies Ieglas kundzei par ļoti labu ziņojumu. Un es domāju, ka tiešām ir nepieciešams pārkāpt politiskās robežas, lai panāktu vienošanos jo problēma ir svarīga, tā arī jārisina pēc iespējas ātrāk. Vēlos arī pakomentēt to, ko teica kolēģis Alberts Des. Vēlos pieminēt vēl divas svarīgas lietas, kuras man vienmēr bijušas īpaši tuvas. Jo esmu strādājis arī Vācijas parlamentā kā dzīvnieku aizsardzības speciālists un vienmēr esmu runājis par divām lietām. Ka no vienas puses ir jādomā par likumdevēju kā personu. Mums kā likumdevējiem ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs nevis atkal un atkal šeit pie, eh, pieliktu klāt kaut kādus jaunus pieteikums, jaunas prasības. Šeit es atcerēšos to, kas notika ar Rīču programmu, un šobrīd Vācija ir tāda statistika, un es kā normāls iedzīvotājs, mani tiešām interesē, kāda ir, kāda ir rezultāti, piemēram, attiecībā uz potenciāli bīstamo vielu pārbaudēm. Tātad mani tas interesē. Vēl viena lieta, lieta ko es vēlos pateikt. Tas ir saistīts ar pētījumiem, kas padara uh, dzīvnieku izmantošanu par nevajadzīgo. Nu, piemēram, var izdarīt uh, dažādas pētījumas molekulārā, molekulārā līmenī vai šūnu līmenī. Un mēs šeit Eiropā esam jau pavirzījušies diezgan tālu. Bet es zinu, kā ir nepieciešams, lai dalību valstu likumdošana atļautu šādus šūnu vai molekulāros pētījumus uzskatīt par pietiekama adekvātiem. Tāpēc arī, manuprāt, ir nepieciešams atbalstīt un pieprasīt no dalību valstīm arī atbalstu attiecībā uz šiem alternatīviem pētniecības un testēšanas veidiem. Tādā veidā mums būs iespēja izvairīties no dzīvnieku izmantošana, izmantošanas pētniecībā, jo daudzus pētījumus varēs veikt molekulārā vai šūnu līmenī. Paldies! Bene, ja e questo punto ringrazio tu. Ļoti labi. Gribētu pateikties visiem, kas izteicās par šo tēmu. Es varu vienīgi pievienoties visiem tiem apsveikumu vārdiem, kas tika izteikti Jēglas kundzei. Es ceru, ka mēs laicīgi varēsim šo jautājumu novest līdz galam. Jēglas kundze, lūdzu noslēgumu vārdu. Tas würde ich gerne, Herr Foss. Es labprāt pateikšu tašus vārdus pašās beigās. Mēlos arī teikt tiešām paldies visiem kolēģiem. Daži no jūsu komentāri, kurus jūs tik tikko izdarījāt, pār šiem jautājumiem padomu vēl nav veidojusies, piemēram, runāt par, par fundamentāliem pētījumiem vai arī par kontroliem. Palsēns kundze, jūs noteikti zināt, ka komisija labprāt neuzņemtos nekādus papildus pienākumus. Komisija saka, ka kontrolēm ir jānotiek dalību valstu līmenī, un šobrīd ir tā, ka dalību valsts ir atbildīgs par kontrolēm, un komisija var veikt tāds atsevišķas kontrolas lai paskatītos, kā darbojas kontrols sistēma. Kā es uzskatu, ka ir nepieciešams veikt nepieteiktās kontrolas vismaz vienu reizi gadā. Runājot par lieliem primātiem, nu jā, mēs saprotam, ka tas nav tik viegli atrisināms. Un varbūt tiešām nāksies arī pakāpties kaut kur mazliet, lai panāktu kompromisu. Bet ko mēs nekādīgi nedarīsim, un es to atkārtošu vēlreiz un vēlreiz, mēs nekādā gadījumā nedrīkstam atgriezties pie komisijas teksta Evans kundze. Jūs esat iesniegusi vairākus grozījumu priekšlikumus tieši šajā virzienā. Vēlos teikšu maniem kolēģiem. Grozījumi, ko mums iesniedz dzīvnieku aizsardzības iestādes, es varu šādus grozījumus, es ieskatu šajos grozījumos, bet te pašā laikā saprotiet, ka nevar vienkārši viens pret vienu pārņemt viņu grozījumu, jo šobrīd mums notiek kompromisa sarunas. Vēlos jums visiem arī teikt, un, nu, tiešām pārliecināt jūs visus, ka ja kādam ir interese ar mani runāt. Ja kādai dzīvnieku aizsardzības organizācija ir interese ar mani runāt, es runāšu ar visiem, pat ja tas prasa ļoti daudz laika. Es to daru. Pēdējā nedēļa laikā esmu jautājis jums, kādi ir jūsu ierosinājums. Un tikai viena persona no vienas organizācijas. Tātad tikai viena persona šeit gribēja otro lasījumu. Visas pārējās dzīvnieku aizsardzības organizācijas bija apmierinātas ar panākto kompromisu un bija arī vienas prātis ar to virzīšanas paskaidrojumu, ko es runāju. Un šeit mēs runājam par direktīvu, kas ir tapusi 86. gadā. Tas ir vecs dokuments, tāpēc ir nepieciešams tagad grozīt lietu uz priekšu. Komisija tagad ir gatava izstrādāt jaunu direktīvu. Un tagad, kopš 86. gada, šīs ir pirmais solis uz priekšu, un mēs nedrīkstam to apdraudēt. Šeit ir jāatcerās par šiem trīs R, par nepieciešamību samazināt, aizstāt un uzlabot. Angliski replacement, reduction, refinement. Un Tagad īstenībā mēs esam pavirzījušies daudz tālāk, tiešām daudz tālāk nekā mēs gribējam pašā sākumā. Es zinu, ka Austrijā un Vācija ir ļoti strikti dzīvnieku aizsardzības likumi. Tātad tās valstis, kas jau ieviesa tik striktus noteikumus, tagad mums būs jaunā direktīva. Es nevēlos teikt, ka uh, tagad uh, dalību valstīm nāksies atteikties no saviem likumiem. Vienkārši tagad būs tāda normāla standarta konkurence starp dalību valstīm, kas varēs piedāvāt adekvātu dzīvnieku aizsardzības līmeni. Un lūdzu, tagad atbalstiet mani, lai varētu šo dokumentu novirzīt līdz galam. Paldies! Elizabete, grazie! E, eh, tuai... Paldies! Turpina prieksēdes! Jums ir pilna mūsu uzticība. Es jums novēlu veiksmīgas sarunas, veiksmīgu darbu, un es tiešām ceru, ka mums izdosies pabeigt šīs sarunas līdz šā gada Ziemassvētkiem. Tagad pārējām pie devītā darba kārtības punkta - dzīvnieku labturības rīcības plāna 2006-2010 gadam novērtējums. Rīcības plāns pavisam drīz beigs darboties, un tāpēc mums ir nepieciešams runāt par jaunu rīcības plānu, kas tiks pieņemts nākamajā gadā. Tikai tad mēs varēsim veikt situācijas novērtējumu un rast jaunas vadlīnijas nākamajām periodam. Uh, Mūsu komiteja ir nolēmusi nāk klajā ar pašiniciatīvas ziņojumu šajā sakarā un dod vārdu Paulsens kundzei, lai viņi varētu mazliet paskaidrot par to, cik tālu darbs ir pavirzījies lūdzu. Paldies! Turpina Paulsens kundze. Godātie kolēģi, cienītais priekšsēžkungs! Patiesībā mēs turpināsim diskusiju, kur aizsāk Jēglis kundze pirms kādas pusstundas, jo mēs runājam par tām pašām dzīvnieku grupām un principā par to pašu problemātiku, par kuru jau pieminēja Jēglis kundze. Un e, mēs runājam par tām pašām emocijām, par kurām runāja Jēglis kundze. Tie jautājumi, par kuriem mēs runājam Eiropas parlamentā, ir daudz, un tomēr ir maz jautājumu, kuri skar tik daudz cilvēku emociju kā dzīvnieku labturības jautājumi. Līdz ar to varbūt eh, šis jautājums pēc izskatīšanas procedūras viedokļa izskatās viegls, tas tomēr ir samērā emocionāli piesātināts, jo tas skar visus, visus iedzīvotājus, vēlētājus, pilsoņus Eiropā. Tas ir viens no būtiskākajiem punktiem, jo uh, Daudz uzskata, ka sabiedrības civilizācijas pakāpe tiek mērīta saskaņā ar to, kā sabiedrība izturās pret dzīvniekiem. Jāsaka, ka parlamentam nav kompetence nākt klajā ar savu veidu ziņojumu, un patiesībā mēs eh, visi zinām kādu, vai pat mums pašiem ir suns, kaķis vai papagailis. Patiesībā mēs eh, nevaram ietekmēt to, kā cilvēki izturās pret saviem mīļdzīvniekiem, bet šeit mēs runājam galvenokārt par lauksaimniecības dzīvniekiem vai lopiem. Mums atkal un atkal vajadzētu uh, koncentrēties uz konkrētiem papildus jautājumiem. Runa iet par dzīvnieku labturības ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem. Mēs runājam par ražotāju. Tas attiecās arī uz kautuvēm, bet patiesībā tas ir lauksaimnieks, kurš eh, gandrīz un pilnīgi viens pats ir atbildīgs par dzīvnieku labturību. Katrā ziņā viņam ir gan emocionālā, gan ekonomiskā atbildība par dzīvnieku labturību. Es uh, uzskatu, ka tieši lauksaimniekiem vajadzētu piedalīties šajās debatēs. Savā pašiniciatīvas ziņojumā es esmu mēģinājis runāt par trīs galvenajām tēmām, līdz ar to ziņojums ir sadalīts trīs daļās. Pirmajā daļā jautājums iet par to, kā komisija ir izpildījusi savas apņemšanās, kuras tā apņēmās pirms pāris gadiem. Parlamentam vissvarīgākā ir otrā daļa, kurā mēs analizējam parlamenta rezolūciju, kuru parlaments pieņēma 2006. gadā. Kā komisija ir izpildījusi savas apņemšanās, kas ir noticis kopš 2006. gada, kas vispār notiek lauksaimniecības sektorā un dzīvnieku aizsardzības jautājumos? Mēs vēlamies runāt arī par jauniem, citiem aspektiem, kuros parlamentam būtu sava teikšana, jo es eh, Nedomāju, ka mums vajadzētu pārāk daudz iesaistīties tā dokumenta pārskatīšanā, par kuru mēs reiz esam vienojušies. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs saglabātu sava veida ilgtspējību mūsu darbā un lai mēs pieturētos pie tām prasībām, kuras mēs izvirzījām pirms trīs gadiem. Tātad 2008. gada parlamenta rezolūcija. Tajā ir rindkopa, kurā ir teikts, ka mums ir jāizmanto jaunie zinātniskie pētījumi un jaunās tehnoloģijas. Un šo trīs gadu laikā ir īstenots milzīgs projekts, kur sauc dzīvnieku labturības uh, kvalitātes rādītāja projekts. Šā projekta galvenais nolūks ir radīt zinātniski pamatotus kritērijus un indikātors dzīvnieku labturības noteikšanai. Uh, viens piemērs par vistām. Mēs zinām, ka vistas tiek uzkārtas uz kāri, uz kāķa, kad tās tiek eh, automātiski iemidzinātas. Tā ir eh, kamera, ar ko tas tiek eh, viss nofilmēts, un ja ir pārāk daudz, pārāk daudz nobrāzumu uz vistām, tad šī automātiskā kamera um, nosūta signālu uz uzraudzības paneli. Un tomēr kā jau teicu, ir eh, ierobežots brūču un nobrāzumu daudzums, kas var būt uz šo vistu kājām. Un iespējams, ka mums vajadzētu izvirzīt prasības tam, kā vispār izmērīt brūču vai nobrāzumu skaitu uz vistu ķermeņiem vai kājām. Es uzskatu, ka šīs diskusijas eh, ir vairāk par to, ko mēs uzskatām un kas mums patīk, bet mums ir jābūt zinātniski pamatotajiem kritērijiem, katrā ziņā argumentētiem kritērijiem par to, kas ir pieļaujams un kas nē. Jāsaka, ka šo trīs gadu laikā komisija ir darījusi daudz, bet, protams, ne visu to, ko mēs pieprasījām. Vēl joprojām ir samērā daudz darāmā no komisijas puses. Komisijai vēl ir laiks. Šobrīd izskatās, ka komisija vismaz patreizajā situācijā ir drusku apstājusies savā darbā, jo tas jau ir skaidrs. Lisabonas līgums drīz sāksies spēkā, būs jauna komisija, jauns lauksaimniecības komisārs. Mēs nezinām, kas notiks tuvākajā nākotnē bet eh, man ir vienkārši lieliska sadarbība ar veselības ģenerāla direktorātu komisijā, un es nevaru norādīt nevienu, nevienu tēmu, nevienu jautājumu, kurā mūsu viedokļi atšķirtos. Runājot par sadarbību nākotnē, es eh, vēlētos uzsvērt un pamudināt visus sēnu referentus šajā jautājumā. Nākt klājā ar dažiem ārkārtīgi būtiskiem punktiem, kurus mums vajadzētu izvirzīt komisijai, izstrādājot nākamo dzīvnieku labturības rīcības plānu. Jo mēs tiešām nedrīkstam pārāk daudz balstīties uz emocijām un sastādīt sarakstu par visām tām vēlmēm, kuras būtu mūsu sirdī vai mūsu prātos. Mums ir jārunā konkrēti, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, kuri būtu būtiskākie aspekti, kurus vajadzētu iekļaut dzīvnieku labturības tiesību aktos. Jau iepriekš notikušajās diskusijās eh, komisija ir uzsvērusi, ka ir ārtīgi, ārkārtīgi svarīgi uh, runāt par kontroli. Vai, piemēram, mums vajadzētu pārskatīt transporta direktīvas prasības dzīvnieku pārvadāšanā? Piemēram, ja dzīvnieku transportēšanas kontrole būs adekvāta, šobrīd tā nav, tad nevajadzēs šo direktīvu, direktīvu pārskatīt. Ir pieejamas jaunas tehnoloģijas, kuras mani pārsteidz tik lielā mērā, kad es esmu mm, priecīgi par to. Mēs varētu kontrolēt dzīvnieku pārvadājumus ar GPS sistēmu. Cik ilgi dzīvnieki tiek pārvadāti, kāda ir temperatūra pārvadāšanas kabīnē, kāda ir mitruma pakāpe. To viss var reģistrēt, jo šodien ir pieejami dati un tos var noraidīt ārkārtīgi ātri un uz adekvātām kontrolas institūcijām. Bet GPS uzraudzību dzīvnieku pārvadājumiem ietekmēs uh, vadītāju, automašīnu vadītāju privāto dzīvi. Tas man nekādā gadījumā nepārliecina, jo katrā ziņā gan smago automašīnu pārvadājumu tiek uzraudzīta ar GPS, gan taksometru pārvadājumu, un, piemēram, ja e, smagās mašīnas šofērs apstājas uz trīs minūtēm, lai atvainojos pačurātu mežā, to visu var nolasīt no GPS, bet līdz ko runa iet par dzīvnieku pārvadājumiem, tā atbildi ir nē. Protams, ka mums katram ir privātā dzīve, un neviens nerunā par vadītāju privāto dzīvi, bet es neuzskatu, ka tas ir krimināls, no, krimināla noziegums, ja dzīvu dzīvnieku pārvadātājs, vadītājs tikt uzraudzīts, jo viņam nebūs mazāk privātuma kā taksometra šoferim, kura ir simtiem mūsu pilsētā kaut vai. Tātad es uzskatu, ka tas ir vienīgais tehnoloģiskais risinājums, kuru vajadzētu izmantot GPS uzraudzību dzīvnieku pārvadājumā, bet patreiz man sniegta atbildi ir nē. Vēl bez tam uzskatu, ka mums vajadzētu nedaudz ierobežot mūsu aptvērumu un skatīties uz daudzumu. Protams, es e, sastādīšu sarakstu tam, ko parlaments vēlas šajā jaunajā rīcības plānā. Un tomēr mums ir jāsaprot, ka visu iekļaut diez vai izdosies. Vēl bez tam neaizmirsīsim par jaunākajām tehnoloģijām. Ir eh, viens aspekts, kurš varbūt neiekļauj šā rīcības plāna tvērumā, bet kas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu komitejai. Proti, es uzskatu, ka dzīvnieku labturības kvalitāte ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, un tam ir jābūt galvenajam uzdevumam brīdī, kad mēs diskutējam par jaunās lauksaimniecības politikas saturu Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības dzīvnieku labturības moments ir viens no svarīgākajiem lauksaimniecības politikas momentiem. Esmu arī pārliecināta, ka laba dzīvnieku labturība, tādi noteikumi, kuri dzīvniekiem ļautu augt un nomirt veseliem, ietekmē arī sabiedrības veselību Eiropas Savienībā. Jo, ja dzīvnieku turēšana nav veiksmīga, tad tas ietekmē arī tos cilvēkus, kas ēd šo dzīvnieku gaļu. Mums ir jārunā arī par baktēriju rezistenci. Pirms septiņiem, astoņiem gadiem tika veikta kontrola par baktēriju rezistenci dzīvnieku eh, fermās, Līdz ar to ir milzīgs konflikts starp dzīvnieku labturību, sabiedrības veselību un daudziem citiem farmakoloģiskiem jautājumiem. Mums ir jādomā par to, kāda būs nākotne mūsu bērniem un mazbērniem. Es mēģināšu organizēt semināru eh, vai mini konferenci par jaunākajiem uh, zinātniskajiem datiem dzīvnieku labturības jomā. Konferences mēģināšu organizēt janvārī vai februārī. Un es ceru, ka pēc iespējas vairāk no jums būs ieinteresēti šajā konferencē un uzdos jautājumus. Bet, kā jau teicu, es eh, nezinu, kurā brīdī būs iespēja šo semināru organizēt, bet tas būs. Ir tik ārkārtīgi daudz jaunu zinātnisko datu, un tos es arī vēlētu šajā konferencē prezentēt. Paldies! Grazie! Grazie. Eh... Paldies, Pālsens kundzei. Un tagad sāksim debatas par šo jautājumu. Ir pieteikšies runāt vairāki deputāti. Jēgus kundze pirmā no tiem. Varētu teikt, ka šis punkts turpina jūsu iesākto diskusiju. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Un nu, paldies arī Paulsons kundzei kā referentai. Jā, tik tiešām tas ir saistīts arī ar manu ziņojumu un šajā dzīvnieku labturības stratēģijā 2006.-2010. gads mēs esam iekļāvuši prasību, prasību saistībā ar uh, dzīvnieku izmantošanu eksperimentos, un komisija arī ir rēģējuši un par, rēģējusi, un par to ir diskutēts. Vēlos pateikties Palsens kundzei par ieguldīto darbu, uh, Es uh, izlasīju vienu reizi jūsu ziņojumu, diemžēl ne pārāk rūpīgi, bet tiešām es domāju, ka ļoti labi, jūsu ziņojums ir ļoti labi, un paldies arī, ka jūs izmantojat iepriekšējo ziņojumu, jo es atceros, ka iepriekšējiem ziņojums tapa uh, ļoti garā periodā un tika diskutēts arī ļoti precīzi. Taču ir viena lieta, par kuru es vēlos runāt, un jūs arī ļoti pareizi runājat par to. Tas ir jautājums par ir tas, ka mēs šeit runājam šajā pašiniciatīvas ziņojumā tieši par lauksaimniecībā izmantojamiem ziņojumiem. Arī 2006.5. gadā šis pats ziņojums arī bija par lauksaimniecībā izmantojamiem ziņo, dzīvniekiem. Un debatējot parlamentā, bijām nonākuši pie secinājuma, ka mēs kā parlaments varam noteikt atbildību attiecībā uz visiem dzīvniekiem. Tātad mēs varam pateikt, ka mūsu uzdevums tik tiešām ir šeit izskatīt jautājums, kas ir saistīti ar lauksaimniecībā izmantojumiem dzīvniekiem, bet te pašā laikā ir jāsaprot arī mūsu morālo atbildību dzīvnieku priekšā. Es esmu pārliecināta, ka mums ir atbildība attiecībā uz visiem dzīvniekiem. Jūs, piemēram, esat runājis arī par dzīvnieku transportēšanu. Jā, jautājums tiešām joprojām ir ļoti svarīgs un neatrisināts. Bet es nezinu, vai ir labāk, ja, piemēram, man ir sunītis, ko es ņemu līdzi tālē pārlidojumu un desmit stundas manam, manam sunītim ir jāsēž kopā ar mani. Uh, Jā, es saprotu, ka jā, mēs runājam šeit lielākoties par lauksaimniecībā izmantojamiem dzīvniekiem, bet te pašā laikā varbūt būtu pareizi un godīgi pateikt, ka mūs interesē visu dzīvnieku labklājību. Paldies! Lielas paldies, Jēglas kundze! Garsie Perec kundze lūdz nākamā. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs visi pasakāmies Polsenas kundzei par viņas izvēlēto pieeju Jau no paša sākuma es eh, varu apgalvot, ka man politiskā grupa viņu pilnībā atbalstīs, tad, kad viņi rakstīs šo te ziņojumu. Mēs eh, runājām par dažādām politikām, šobrīd galveno uzsver liekam uz labturību un labklājību. Kvalitāte nozīmē to, ka Ražošanai jānotiek tā, lai tā respektētu visaugstākos standartus. Ir jāpieliek pūles visiem, arī ražotājiem, jo tādējādi viņi rada papildus vērtību. Un tagad par pašu rīcības plānu. Es domāju, ka Svarīgi ir eh, domāt šādi. Šis plāns drīz beigsies, mums ir jāveido jauns. Un pirmkārt, mums vajadzētu izvērtēt iepriekšējā rīcības plāna darbību, vai pieci pīlāri tiešām ir piemērot, vai mēs esam panākuši tos mērķus, ko sākotnēji izvirzījām, un vai mēs varam adaptēt šos eh, te pasākumus un rīcības plānu, lai panāktu šos te mērķus. Nu, piemēram, ieviest kaut kādus labklājības indikātors, izmantot labākos zinātnes sasniegums, jaunākos zinātnes sasniegums. Uh, Ar vārdu sakot, vajadzētu izvērtēt iepriekšējā rīcības plāna darbību un pīlārus, vai, un padomāt, vai mums vajadzētu varbūt izvēlēties kaut kādus jaunus indikātors. Šobrīd mēs gaidām komisijas dokumentu, lai pēc tam varētu izvērtēt, kā mēs varam piedāvāt progresu tālāk. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Šeit mēs runājam par dzīvniekiem, kas tiek izmantot kā māja dzīvnieki, arī kā pārtika un par pētniecības objektiem. Eiropas parlamentā esam runājuši par dzīvniekiem ļoti daudz. Un esam arī izstrādājuši jautājumus par šo dzīvnieku aizsardzību. Ieglis kundze, Paulsens kundze savos ziņojumos aplūkoja atsevišķus aspektus. Tika runāts arī par dzīvnieku transportēšanu, tātad arī šis jautājums tika diskutēts vairāk kārt. Pētnieki mums ir teikuši un runājuši par daudziem aspektiem, kas mums sākotnēji nešķiet par svarīgiem aspektiem. Zinātnē ne? vairāk kārt mūs kritizējis par mūsu nostāju, jo zinātnieki ir teikuši, ka mēs nebijam spējīgi pieņemt lēmumu, ka tas bija nepieciešams. Un lielākoties viņi saka, ka mēs šeit vadamies pēc emocijām, nevis pēc zinātniskajiem faktiem. Teikuši arī, ka mūsu lēmumi ir tālu no realitātes. Vairāk kārt ir teikts arī, ka mēs esam vienkārši politiskie pārstāvi, nevis speciālisti. Uh, Jāsaprot arī, ka viens no mūsu uzdevumiem ir skaidri noteikt, kā tiks izlietot līdzekļi, kas, līdzekļi, kas mums ir pieejami, un tur savukārt ir nepieciešami objektīvi indikātori. Mēs šeit runājam par rīcības plānu, un rīcības plānu mēs varam izvērtēt tikai tad, ja mums ir zinātniski un neitrāli indikātori. Mums ir empiriskie dati, un, protams, tā ir ļoti laba lieta, un tie ļauj izvērtēt situāciju objektīvi, Un jo objektīvāk ir šie empiriskie dati, jo objektīvāks, protams, ir secinājums. Ja secinājums ir jāpieņem maksimāli līdzsvarotā veidā. Tāpēc šeit es vēlos uzdot jautājumu Eiropas komisijai. Kad būs šie nākotnes priekšlikumi no komisijas puses? Un, manuprāt, tad, kad mums būs šie oficiālie konkrēti priekšlikumi, tad mēs varēsim virzīt diskusiju saņemsim arī argumentāciju no speciālistiem, un tad būsim saņēmuši visus dokumentus, visus papīrus, un varēsim konstatēt, ka komisijas priekšlikums tiešām skār to laika periodu un tos nosacījumus, kas ļauj noteikt, ka gan Eiropas Savienība, gan arī ārpus Eiropas Savienības, tur, kur mums ir šādi interesi, lai visi dzīvnieki būtu pienācīgi aizsargāti, visu šī informācija mums ir jāsaņem. Magines kundze, lūdzu. Paldies! Vēlos pateikties referentei par komentāriem. Vēlos runāt par trīs jautājumiem atsevišķi. Jūs pieminējat vispirms vajadzību uh, rakstīt jaunu transportēšanas direktīvu. Vairāk kolēģi teica, ka šis jautājums ir debatējams. Man ir zināmas bāžas, jo parasti tā, ka parlaments uh, meklē iespēju rakstīt jaunu direktīvu tajā, tajās jomās, kur īstenībā vienkārši ir problēmas ar ieviešanu. Un es tiešām vēlos jūs brīdināt, labāk būtu nerakstīt jaunus likumus. Bija īstenībā vienkārši pieprasīt no komisijas un no atbildīgām iestādēm, lai uh, tiktu pienācīgi piemērot jau esošā, spēkā esošā transportēšanas direktīva. Un mums šajā parlamentā ir nepieciešams būt uzmanīgiem un neražot tādas likumus, kas vienkārši netiks piemēroti. Ja nav inspekciju, nav pārbaužu, tad mēs vēlamies uzzināt, kurās dalībvalstīs tas notiek un kas tiek darīts, lai inspekcijas būtu pienācīgā veidā. Tiktu runāts arī par transportēšanu un nokaušanas, uz nokaušanas vietu. Un es zinu, ka ir vairāki, vairākas personas, kas gribēja šeit striktākus noteikumus, bet īstenībā mēs ne, neizmantojam tās normas, kas mums tagad jau ir. Lūdzu, ņemiet vērā šo faktu. Jūs esat runājuši par zinātniskiem pierādījumiem, nevis vienkārši par emocionālo vērtējumu, bet te pašā laikā Es, jūs šeit rakstat par dzīvniekiem, kas ir saslimuši, kas tiek pārmērīgi izmantot un tā tālāk. Es mazliet izbrīnīta un, un nobažīsies par šādu komentāru. Ja tas tā tiešām ir, tad tas ir vienkārši pretlikumīgi. Jā, tik tiešām kādā dalību valstī konstatēt pārmērīgi atlikumi. Tad kompetentai iestādē ir jāiesaistās un jārīkojas, un parlamentai nepieciešams ļoti rūpīgi izvēlēties vārdus, Es zinu, ka lielākoties šeit jautājums nav saistīts. Nav saistīts ar dzīvniekiem, kas tiek izmantot lauksaimniecībā, bet drīzāk sabiedrības veselība, tātad pārmērīga antibiotika lietošana cilvēka vidū. Es iesaistījos arī diskusijās, sākotnējās diskusijās, un es vēlos teikt, ka fokusēties, koncentrēties tieši uz uh, lauksaimniecībā izmantojamiem dzīvniekiem, tas ir ļoti pareizi. Bet te pašā laikā, protams, ir nepieciešams runāt par visu dzīvnieku labturību, nevis tikai par to dzīvnieku, ko mēs paši apēdam. Vēlos mazliet brīdināt pret to, ka tiek teikts, ka tikai lauksaimniecībā ir problēmas. Nu, visticamāk, vienkārši tieši lauksaimniecībā ir visvieglāk, ir visvieglāk konstatēt problēmas. Bet esmu pati redzējusi, kad ir eh, atsevišķi gadījumi, kad uh, lauksaimniecība notiek tādā hobija līmenī, un tur ir liels problēmas. Ne tikai uh, oficiālajā lauksaimniecībā, kā arī tādos hobija variantos netiek piemērot dzīvnieku labstarības noteikumi. Tad pēc arī vēlreiz vēlos uzsvērt, ka visu dzīvnieku labturība ir vienlīdz svarīga. Tāpēc arī turpināšu sadarbību ar jums šajos jautājumos. Paldies! Paldies, Maginas skundze. Glatfelders kundzes. Meggyőződésem, hogy a fókate... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šobrīd, manuprāt, tie ieviestie papildinājumi šajā jaunajā direktīvā ir neredzēti mēs. Es domāju, ka mums ir jāizmanto no šī, jāiziet no šī precedenta un jāievieš arī importam tādi paši noteikumi, kā mēs ieviešam attiecībā uz pašmāju produkciju. Jo savādāk sāksies diskriminācija. Ir ļoti daudz lauksaimniecības produktu, kas tiek ievie, ievesti Eiropas Savienībā. Daļa no tiem tiek audzēti saskaņā ar normām, kas ir atšķirīgas no Eiropas Savienības un ir daudz zemāks, daudz mazāk prasības. Mēs uzliekam saviem lauksaimniekiem ārkārtīgi lielas prasības. Viņiem ir jāizmanto aizvien dārgākas metodas uh, dzīvnieku audzēšanā, un līdz ar to viņi zaudē konkurēt spēju attiecībā uz citiem lauksaimniekiem, ka, kuriem ir vieglāki noteikumi. Es gribētu atgādināt, ka Ungārija ir pierobežas valsts, robežas otrā pusē atrodas Ukraina. Ja mēs nevarēsim ražot olas, piemēram, konkurētspējīgā veidā, tādēļ, ka tiks uzlikti ļoti stingri noteikumi attiecībā uz vistu būru izmēriem, tad olas tūdaļ pat tiks importētas no trešajām valstīm, piemēram, no Ukrainas, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts un kur nav it nekādu noteikumu neatiecībā uz vīdas aizsardzību, ne uz dzīvnieku labturību. Man ir vēl viens vērojums. Es domāju, ka ir jāizvērtē, protams, visi dzīvnieku labturības aspekti, bet tie jāsaista arī ar produktivitāti. Šeit es nu nedomāju tikai ekonomisko pēļņu un izdevīgumu vien. Es domāju, ka mums ir jāparūpējas par to, lai dažādie dzīvnieku labturības pasākumi tomēr nenovestu pie izmantojamo dzīvnieku pārtikas veidu uh, daudzumu paplašināšanas un, un dažādu veidu ieviešanu. Viena tonna dzīvnieku pārtikas, ko mēs saražojam, prasa arī vienu tonu ūdens šajā saražošanā. Mēs Tādējādi izmantojam vairāk ūdens šajās te dzīvnieku novietnēs. Un ir vairāk arī notekūdeņu, kas piesārņo vidi. L'onorevole Agno. Paldies. Aņokungs. Jā, es gribētu tikai runāt par netīšajām sekām. Tā ir likumdošanai, ko mēs ar labu gribu šeit veidojam. Pirmkārt jau par būriem, ko Ungāru kolēģis tikko kā pieminējis. Ceru, ka mūsu komitejas deputāti zina, ka dzīvnieku mirstība būros ir daudz mazāka nekā brīvos aplokos. Es eh, pats ražoju olas, man ir brīvās turēšanas vieta. Un viens, viena no problēmām, ar kurām es saskaros, ir tas, ka kājas uzbrūk maniem cāļiem. Šo, šo, šīs, šī īpašā veida kājas, tā, sauktās sirču kājas, ir aizsargātās uh, sugas, un tās es nevaru nekādā veidā apkarot. Uh, šie te, šīs kājas uzbrūk dzīvniekiem, uzbrūk nabaga cāļiem vai vistiņām, kuri tad saspiežas visi vienā stūrī un cits citu nomin, un simtiem cāļu vai vistu var aiziet bojā vienu šādu uzlidojumu rezultātā. Uh, Mums ir vajadzīga likumdošana šajā jomā. No Ungāru deputāta mēs jau dzirdējām par problēmām, ko rada būru aizliegums. Es gribētu viņam pievienoties, ja 2012. gada 1. janvārī stāsies spēkā šī likumdošana par būru aizliegumu, tad mums būs jāievad ļoti liels skaits olu no trešajām valstīm. Tādēļ es gribētu aicināt Eiropas Savienību tomēr pārdomāt šo te politiku. Varbūt varētu vēlāk ieviest ieviest šo jauno pasākumu, tad, lai ražotājiem dot vairāk laika pielāgoties. Paldies! Žozē Bovē, lūdzu. Pirmkārt, ne īsts ievads. Gribētu teikt, ka es Polsenas kundas centiens labi saprotu. Bez tām ievadā gribētu atgādināt arī to, ka mēs vēlamies audzēt dzīvniekus un nevis ražot gaļu. Ja mēs esam audzētāji un nevis gaļas ražotāji, tad ir svarīgi to atcerēties, jo mēs dzīvojam šajā te rūpnieciskajā sistēmā. Mums ir svarīgi zināt, ka ir vesels komplekss attiecību gan ar dzīvniekiem, gan ar šo pārtiks ķēdi. Un ne visas šīs attiecības attiec uz katru no mums. Man ir vairāk komentāru. Pirmkārt, par antibiotiku lietošanu, kas tika pieminēts. Tā antibiotikas rada problēmas dzīvniekiem, bet vēl smagāks problēmas tas rada lauksēmniekiem un lauksēmniecības darbiniekiem, kas strādā, piemēram, cūku fermās. Francijā, piemēram, sociālā aizsardzība ir veikusi pētījumu, un šis pētījums rāda, ka rezistence pret antibiotikām cūku fermās strādājošiem ir proporcionāla šai te cūku kūts izmēram, jo vairāk cūku ir šajā te kūtī, jo lielāka rezistence darbiniekiem izveidojas pret antibiotikām. Tātad tas ir nopietns jautājums, kas skar cilvēku veselību. Mums ir jādomā par to, kādu pārtiku lieto šie dzīvnieki, kas tiek audzēti un kādi medikamenti tiek lietoti. Otrakārt, jautājums par importu, kas šeit izskanēja vairāk kārt. Nav tik daudz jārunā par konkurenci starp dažādām valstīm, bet gan par veidu, kā atsevišķi Eiropas ražotāji rīkojas. Lai nevajadzētu ievērot dažādās Eiropas normas un regulas, viņi izved ražošanu ārpus no Eiropas, uz Taizem, uz Brazīliju. Viņi ieņa, saņem Eiropas Savienības finansējumu, lai šo te gaļu pēc tam ievest Eiropas Savienībā. Un tas nav normāli. Tas nav normāli, ka Francijas uzņēmums, kā piemēram DU, kurš ir viens no lielākajiem ražotājiem Eiropas Savienībā, saņem Eiropas Savienības atbalstu, lai eksportētu uz Āfriku 60 miljonus eiro, un pēc tam no citām valstīm, piemēram, no Brazīlijas, ievada Eiropā vistu gaļu. Tas ir kā papildinājums tām debatēm, kas mums jau bija attiecībā uz lielopu gaļas ievešanu no Brazīlijas Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies Buvēkungam un tagad Oleņškaka kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs! Daudz no šeit dzirdētajiem argumentiem diskusijās uz tiem varbūt vajadzētu paskatīties no plašāka skatījuma, no vairākām šķautnēm. Vakar mūsu komitejas sēdē mēs runājām par piensaimniecības sektoru. Tas, ka mēs visu laiku cenšamies iet uz lielākiem ražošanas apjomiem, tieši tas rada problēmas, jo tas ir radījis tādu lauksaimniecības sektoru, kas uh, liek lauksaimniekiem lietot ļoti daudz antibiotiku un citu vietu. Tas attiecās gan uz palielinātu piena produkciju, gan uz cūkaudzētājiem, gan uz citiem. Manuprāt, tā arī ir lielākā problēma šobrīd. Ja mēs vēlamies izpildīt kvalitātes kritērijas un, protams, arī izpildīt pircēju kvalitātes prasības piena un gaļas produktiem, uh, ir novedis pie tā, ka arvien vairāk ražošanā tiek izmantotas antibiotikas. Dzīvnieki arī dzīvo īsāku laiku sprīdi tā rezultātā. Piemēram, cik laktācijas ir govī pirms tā tiek aizvest uz kautuvi, un patiesībā viņu dzīves ilgums ir tiešā veidā atkarīgs no antibiotikām. Tas pat attiecas arī uz cūku fermām. Mēs šeit nerunājam vispār par dzīvnieku pārvadāšanu, kas ir pēdējais dzīvnieku dzīves posms. Ja mēs skatāmies uz dzīvnieku ciklu, dzīvnieku dzīvības ciklu, kaut vai cūku un vistu fermās, tad uh, dzīvnieki dzīvo ar vien īsāku laiku. Cits jautājums ir par mīļdzīvniekiem. Arī tas tika šeit pieminēts, un arī uz šo jautājumu mums vajadzētu detalizētāk paskatīties. Arī šeit mēs nerunājam par desmit stundu pārlidojumu kopā ar sunīti. Cik daudz mīļdzīvnieku tiek pārvadāti lidmašīnās vai ar citiem transporta veidiem, procents ir neliels. Bet es domāju, mums vajadzētu raudzīties uz mīļdzīvnieku labturību daudz plašākā skatījumā. Es redzu, ar ko mani kaimiņi baro savus suņus. Un es esmu dzirdējis, ka viņi saka, mans suns vai kaķis sēž uz diētas, un viņam dod mazu suņu vai kaķa cepumiņu dienā. Kas šajā cepumiņā ir iekšā? Ja, piemēram, sunim vai kaķim ir jāgaida veselu diennakti, kad viņam nākamo reizi priekšā noliks mazu suņu barības biskvītu. Es e, nezinu, vai tas ir adekvāti. Es domāju, arī par to mums vajadzētu runāt. Paldies, turpina prieksēžu kungs, e, Jergovska kungs, Žagirska, Sitirska kungs, lūdzu. Jā, turpina Sikirska kungs. Es arī ciešu no tā, ka man es sēžu uz diētas un ka man priekšā noliek vienu biskvītiņu dienā. Ja atvoce, atvoce svojim kolēdze paviens polski. Es e, varbūt nedaudz atbildēšu iepriekšējiem komentāram un vēlos pateikt Čekierska kungam, ka mēs, ka viņš pats ir izvēlējies sēdēt uz diētas un šeit ir rezultāts. stawiamy wysokie standardy w Unii Europejskiej, jeśli chodzi. Sikierska kungs turpina. Runāsim tomēr par dzīvnieku labturību un nevis par cilvēku diētām. Kā jau kāds teica, attiecības un attieksme pret dzīvniekiem un lopiem parāda sabiedrības civilizācijas līmeni, taču neaizmirsīsim, ka augsti standarti un augstas kvalitātes prasības nes sev līdzi papildus izmaksas. Līdz ar to papildus izmaksas padara mūsu nozari mazāk konkurētspējīgu. Eiropas ražotāji zaudē citiem ražotājiem ārpus savienības robežām, jo patērētāji bieži vien pērk tādus ražojumus, kuros varbūt nav ievēroti dzīvnieku labturības un audzēšanas standarti, tādi produkti, kas nākuši no Eiropas Savienības ārpuses. Mēs raugāmies, lai tiktu izpildīt dzīvnieku labturības standarti, bet varbūt vajadzētu šajā aptvērumā iekļaut arī importētos ražojumus. Tādējādi mēs varam savā ziņā cīnīties pret tiem zaudējumiem, ar kuriem saskaras Eiropas ražotāji. Patiesībā šajā, šajās diskus, šādas diskusijas vajadzētu piedzīvot arī Pasaules tirniecības organizācijas līmenī. Jo Eiropas eh, pārstāvjiem Pasaules tirniecības organizācijā vajadzētu runāt par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Turpina prieksēdis Tensins Kierska kunga. Tas bija ļoti svarīgs aspekts, ko jūs pieminējāt. Nākamais runāt. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka rīcības plāns 2006. un 10. gadam bija tiešām ļoti labs plāns, un, un mums ir šis plāns jāturpina, un ir nepieciešams šo lietu, protams, apspriest laicīgi. Savādāk būtu ļoti dīvaini, ka vienkārši būtu atkal programmā, kur būtu nepieciešams kaut kur pa vidu iejaukties un mainīt intervences cenas. Vēl viena lieta. Mēs varam secināt no rīcības plāna dažus trūkumus, es arī dažus trūkumus piemani, pamanīju, un, piemēram, birokrātijas līmenis. Mēs nedrīkstam ar saviem noteikumiem dalību valstīs veicināt birokrātijas līmeņa paaugstināšanos, un es runāju tieši par lauksaimniekiem Palsons kundze. Vai jūs varētu šeit par birokrātiju tā mazliet vairāk iekļaut informāciju un tiešām runājot par ieviešanu, par noteikumu ieviešanu dalībvalstīs? Jo neko jau nedot tas, ka mums ir jauna programma, mums ir jauna noteikuma, jauna likumi, bet uh, dalībvalsts vēl nav tikušas galā ar iepriekšējiem noteikumiem. Vēl viena lieta ir aizsardzība, par to tika runāts Tātad dzīvnieku aizsardzība un dzīvnieku labturība ir absolūta vajadzība, un nevar taču būt tā, ka mēs Eiropas Savienībā esam izveidojuši standarts, kurus uzskatām par prātīgiem, saprātīgiem un labiem, bet te pašā laikā tiek importēti produkti, un tur savukārt neviens no dzīvnieku labturības standartiem netik, netika ievērots. Tāpēc Mēs nedrīkstam formulēt tādus standartus, lai ievērojot šo standartus ciestu mūsu pašu lauksaimniekiem vienkārši tādēļ, ka ir lētāka pārtika. Jo mēs varam vienkārši iztēloties tādu situāciju, man ir neliels dārziņš, izdara visu, lai uh, mans dārz būtu ļoti tīrs, vienkārši es varu pastumt visus netīrumus uz, uz, uz, uz malām un tad sanāk, nu tā, nu, robežas ir ļoti netīras, bet pie manis jau viss ir labi. Lai tiešām nesanāks tā, ka, nu, uh, Uh, Eiropas Savienībā ir viena standarta, bet tad uh, ārpus Eiropas Savienības nav nekādu standartu, nu, turienes dzīvnieku pārtika, nu, respektīvi, uh, pārtikas, kas ir saražot no, no dzīvniekiem, tiek importēta, un, un mūsu lauksaimniekiem vienkārši, nu, slikti iet šajā gadījumā, jo viņiem jau nav tāda iespēja. Paldies! Pirms es došu vārdu Menelī kundze no komisijas. Es arī vēlos par šiem jautājumiem runāt. Es tik tikko uzklausīju jūsu komentārus. Tiešām varam būt lepni par to, ka Eiropas Savienībā ir stingri noteikumi par dzīvnieku labturību un aizsardzību. Mēs bijām tiešām paraugs daudzām valstīm. Tas mums ir jāsaprot. Te pašā laikā, protams, vienmēr ir šī iespēja, ka mēs radīsim konkurences kropļojumus, kas nāks par ļaunu mūsu pašu lauksaimniekiem. Paralēli jārisina problēma, kas ir saistīta ar brīvo tirzniecību. Tātad, ja mēs nevarēsim panākt to, ka importētāji Eiropas Savienība pieturēsies pie tā, tādiem pašiem standartiem, nu tad, manuprāt, būs tā, ka vienkārši uh, pārtikas ražošanas tiks pārcelta uz citām valstīm, un mēs atkal dabūsim to pašu dzīvnieku labturības standartu neievērošanu. Tātad ir jābūt gan centīgiem attiecībā uz dzīvnieku labturības standartu ievērošanu, paralēli ir jādomā arī par mūsu importētāju pienākumu pieturēties pie tādiem pašiem labturības standartiem. Lūdzu, komisijas pārstāvs. Stora parola, no mi sono accorto, Albert, a te. Filan danke, prezidents. Alberts lūdzu vēl. Priekšsēdētāji, es pieteicos pašā sākumā, ļoti žēl, ka jūs man neizsaucāt uzreiz, bet runāšu arī tagad. Vēlos atbalstīt daudzu da daudz aspektu, kas jau ir izskanējuši šeit. Es vēlos teikt arī, kā referente un citi ir teikuši par daudziem ārkārtīgi svarīgiem aspektiem, tātad tiešām mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Un es teicu to pašu attiecībā uz pētījumiem. Lai nesanāktu tā, ka ir tik strikti noteikumi, ka vienkārši ražotāji pārcelsies uz citām valstīm. Savādāk es esmu runājis par Argentīnu, par Brazīliju, Un tur sanāk tā, ka tur vienkārši tie paši dzīvnieki tiek transportēti 40 grādu temperatūrā bez jebkādais aizsardzības un viss ir kārtībā. Mēs vienkārši importējam to gaļu. Mums šeit cilvēkiem, kas dzīvo Eiropā, un lauksaimniekiem, kas strādā Eiropā, mēs nedrīkstam viņus pārplūdināt ar dažādiem noteikumiem, kas reāli pēc tam nedarbosies, ja vienkārši, nu, viss tiks importēts. Tagad gribu parunāt par antibiotikām. Uh, Mums ir jārunā par šiem jautājumiem ārkārtīgi uzmanīgi. Tad, kad es strādāju Vācijas parlamentā par speciālistu dzīvnieku aizsardzības jautājumos, jāatcerās, ka tieši runājot par būra lielumu, jāsaprot, jāsaprot zinātniskie pierādījumi, jo ir pierādīts, ka tieši tād, kad dzīvnieki tiek turēti brīvai aplokā, viņi mirst visvairāk kā deputāti jau ir teikuši, tātad būrī mirstības koeficients ir 6%, un savukārt uh, brīvajā plokā no 12 līdz 15%. Es zinu, ka mans kolēģis ir stāstījis par 100, par uh, 100 uh, vistām, kas tika turēta brīvajā aplokā, un gal galā uh, šī mirstība bija absolūti milzīga, vienkārši tāda, ka tie dzīvnieki tika iebiedēti. Mums, nu, kad es dodos mājās, tad man ir ļoti skaists suns. Un ja mans suns atrodas manās mājās, un viņš varbūt guļu savā dīvānā, un tad es sāku gatavot kādu garšīgu maizīti, un tad viņš jau stāv man blakus un grib to maizi saņemt. Lūdzu, atcerēsimies, kad mēs runājam par mīndzīvniekiem, mēs runājam par miljoniem cilvēku. Atceries, lūdzu, ka tev, ka tev pašam tev pašam pieder viss kaut kas, un uh, tu dod arī savam sunim visu, ko. Bieži vien sunim ir savs divans, viņam ir uh, sava vieta, viņam ir iespēja mieloties ar visgardākiem ēdieniem, bet te pašā laikā visā pasaulē ir miljārdiem cilvēku, kas cieši no bada. Atcerēsimies šo svarīgu faktu. Esam runājuši jau, piemēram, par, uh, par transportēšanu Libānā, un tur notika diskusijas. Tagad, piemēram, uz Libānu tiek uh, transportēts no Brazīlijas, no Austrālijas, un vai ir, vai šajā transportēšanā ir kaut kādā veidā iesaistīti arī Eiropas Savienības speciālisti? Tātad transportēšanu no Eiropas mēs vēl varējām kontrolēt kādā veidā, bet tagad īstenībā, nu, vienkārši viņi ir mainījuši transportēšanas ceļus un mums nekādas kontrolas nav. Grācie, Albert. Paldies, Albertam. Jā, tā ir ārkārtīgi būtiska tēma, par ko mēs šeit runājam, un tā skar mūsu ikvienu vai vajadzētu skart. Uh, Pirms es došu vārdu Polsens kundze, es gribētu aicināt Andrēju Gavaneli, kas pārstāv Eiropas komisiju, izteikt savu viedokli, komisijas viedokli. Gavaneli kundze, kungs lūdzu. Jā, paldies, Kastro kungs. Labrīt visiem komitejas deputātiem. Es gribētu pateikties Polsens kundzei par šo viņas pašiniciatīvas ziņojumu. Šī pateicība ir no komisijas puses. Es uh, kādu laiku esmu bijis atbildīgs par šiem jautājumiem komisijā, bet vispār ar dzīvnieku labturības jautājumiem nodarbojos jau 15 gadus. Es domāju, ka ir lielisks brīdis, lai ķertos pie pašiniciatīvas ziņojuma šajā jomā Eiropas parlamentā. Ir notikušas būtiskas izmaiņas kopš iepriekšējā rīcības plāna darbības sākuma. Tas jau šeit tika pieminēts. Tagad mēs veidojam jaunu rīcības plānu dzīvnieku labturības jomā. Eiropas komisija domā, ka svarīgākais ir ieviest izmaiņas attiecībā uz Eiropas Savienības iestāžu atbildību pilsoņu priekšā. Jaunais Lisabonas līgums nosaka, ka dzīvnieks arī ir dzīvnieks, kuram ir dažādas sajūtas un emocijas. Jaunajā līgumā ir punkti, kas mainīs mūsu sadarbību. Piemēram, koplēmuma procedūra tiks izmantot visos jautājumos, kas skar dzīvnieku aizsardzību. Pirms tam bija tikai konsultācija process paredzēts. Pilsoņi vēlas, lai mēs rīkotos šajā jomā vairāk nekā jebkad agrāk. Mēs runājam par dzīvnieku lomu sabiedrībā Un tas ir vienalga, vai tie būtu mīļi dzīvnieki, vai tie, tās ir vistas, kas dēj olas, vai kādi citi dzīvnieki. Dzīvnieki ir daļa no mūsu sabiedrības, viņi, viņi jūt, viņi nav bezjūtīgi. Eiropas komisija to apzinās. Un tādēļ dzīvnieku labturības rīcības plāns sākot no 2006. gada paredz plašas investīcijas un diezgan plašas dažādas programmas. Jūs zināt, ka mēs izmantojam jaunāko zinātnes sasniegumus, lai uzlabotu labturības kvalitāti. Ir nodrošināta ļoti plaša starptautiskā sadarbība, uh, un tādējādi tiek panākti labāki zinātnieku sasniegumi. Dzīvnieku labturība ir jāievēro nevis ieviešot ļoti stingrus noteikumus, bet gan pievēršot uzmanību dzīvniekam galvenokārt, nostādot viņu uzmanības centrā. Ir formulēti konkrēti indikātori, ar kur palīdzību mēs novērtējam dzīvnieku labturības pakāpi. Tas būtu iekļaujams lauksaimniecības politikā. Kvalitātes parametrs ir ļoti svarīgs. Pirms dažām dienām komisija pieņēma ziņojumu par uh, marķējumu dzīvnieku labturības jomā. Tika veikta izpēte, kurā piedalījās vairāk nekā 110 dažādas struktūras un organizācijas, gan zemnieku un lauksamnieku organizācijas, gan arī dzīvnieku aizsardzības organizācijas, dažādas citādas pilsoniskās organizācijas. Uh, mēs eh, skatījāmies ne tikai uz komerciāliem aspektiem, bet arī uz dažādiem citiem, piemēram, kā marķējums eh, ietekmē mūsu tirdzniecību ar trešajām valstīm. Komisija pētīja brīvās tirdzniecības aspektus kas saistās ar dzīvnieku labturību. Ir panākties vienošanās ar Čīlu un Kanādu, mēs sadarbojamies ar Jaunzēlandi. Drīz vien tiks ratificēts nolīgums dzīvnieku labturības jautājumos ar, ar Koreju. Protams, ir ļoti svarīgi strādāt visiem kopā un izstrādāt šo rīcības plānu pēc iespējas skaidrāku, jo arī mūsu tirdzniecības partneriem ir jāsaprot, kādā virzienā mēs vēlamies iet nākotnē. Ir ļoti daudz un dažādu rīcības plānu, dažādas programmas. Nobeigumā es pateikšu tikai, ka komisija šobrīd atrodas pārējais posmā. Ir eh, ļoti svarīgs brīdis politiski, vēl pagaidām nekas nav izlemts par to, kā kāda būs mūsu darbība nākamo piecu gadu laikā. Un tādēļ šī lieliska izdevība sākt veidot tās politikas, kas pilsoņiem ir īpaši svarīgas, piemēram, dzīvnieku labturība. Dažas lietas jārisina steidzamāk nekā citas, nu, piemēram, jautājums par atsevišķu dzīvnieku klonēšanu. Jautājums ir ļoti emocionāls, un mūsu pilsoņi pieprasa, lai mēs rīkotos. Lisabonas līgumā tiek ņemti vērā pilsoņu viņu intereses. Jau šodien mēs saņemam tūkstošiem vēstuļu un ēpastu par dzīvnieku labturības jautājumiem un par klonēšanu. Vai mēs runājam par kāzu, par šimpanzi vai vistu, visi dzīvnieki Eiropas pilsoņiem šķiet ļoti svarīgi. Lielas paldies Gavinelī kungam! Un tagad, uh, Ieglis kundze, vai jūs gribējāt uzdot jautājumu? Jā, tad lūdzu, jūs to varat uzdot tagad. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godētais Gevanelī kungs, es atceros 2005. gadā, kad debatējām par labturības rīcības plānu, jūs arī bijat klāt debatēs, un jūs teicāt, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešams ļoti augsts lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības līmenis, jo Mums, Eiropas Savienībai, ir jārāda piemērs citām valstīm pasaulē. Jūs teicāt, ka visā pasaulē cilvēki no mums to sagaida, lai mēs uh, būtu kā piemērs citiem. Jūs pieminējāt dažas no šīm valstīm. Vai jūs varētu mums rakstiski iesniegt dokumentu par to, kādi, kādi ir labturības pasākumi, kas tiek veikti, piemēram, Brazīlijā, ko jūs minējāt kā vienu no tām valstīm, kas seko mūsu piemēram. Džonelī kungs, vai jūs vēlētos atbildēt tagad uz šo jautājumu? Jā, paldies priekšsādātā kungs. Es labprāt nosūtītu jums rakstisku uh, dokumentu par to, kas notiek pasaulē šajā jomā. Tas varētu bagātināt jūs debatas. Mēs uzskatām, ka esam daudz ko panākuši. Nu, piemēram, Startautiskā dzīvnieku veselības organizācija ir pieņēmusi startautiskos standartus dzīvnieku aizsardzībai 2006. gadā. Ja mēs runājam par dzīvnieku transportēšanu pirms nogalināšanas kautuvēs, Tāpat arī infekcijas slimību kontrolēšana lopkautuvēs, tās tiek regulētas ar vadlīnijām. Tāpat ir arī vadlīnijas pār um, klaidoņiem suņiem, kas uh, klejo pa pilsētielām. Šīs vadlīnijas ir pieņēmušas dažas attīstības valstis. Bet tās ir tikai, tie tikai damēr. Es labprāt piedāvātu jums sīkāku aprakstu par to, kā attīstās mūsu divpusējas attiecības. Lielas paldies! Un tagad došu vārdu referentei secinājumu vārdiem, pēc tam pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Paldies, priekšsēžkungs, un eh, es tikai vēlējos teikt ārkārtīgi interesants diskusijas, jo pēkšņi visi iesaistās debatēs, visiem ir viedokļi, ir dažādi uzsvaru punkti, un es personīgi uzskatu, ka diskusijas par dzīvnieku labturību ir ļoti plašas, tajās ir daudz šķautnes un eh, punktu kritēriju un viedokļu ir ārkārtīgi daudz. Kā jau teicu, esmu veca sieviete, esmu nodzīvojusi bagātīgu dzīvi un arī šajās debatēs piedalījusies jau neskaitāmas reizes. Tāpēc izvēlēšos no diskusijām tikai dažas detaļas. Pirmais par antibiotikām. Antibiotikas, kuras tiek lietotas profilaktiskos nolūkos, ir aizliegtas visā Eiropas Savienībā, kā dzīvniekiem, tā cilvēkiem. Un Mani visvairāk uztrauc tas, ka nav nekādu statistikas datu, cik daudz antibiotika tiek lietots lauksaimniecības sektorā dzīvnieku turētāju vidū. Es esmu vairākas reizes komisijai uzdevusi šo jautājumu, atbildes nav. Es uzskatu, ka tieši no dzīvnieku labturības viedokļa raugoties, antibiotika lietošana ir viens no centrālajiem jautājumiem. Ja ir izveidota sistēma, piemēram, cūka audzēšanā, vistaudzēšanā, teļu audzēšanā, ja šajā sistēmā katru dienu ietilpst barībā pievienot antibiotikas, tad tas ir neakceptējami. Protams, antibiotikas izmantot brīdī, kad dzīvnieks vai lops ir saslims, viņam ir tiesības saņemt antibiotikas tieši tāpat kā cilvēkam. Runājot par antibiotiku rezistenci. Viens piemērs, piemērs ir jau desmit gadus vecs, Nīderlandē pirms desmit gadiem tika veikts pētījums, kur, un jāsaka, ka Nīderlandē daudzus gadus ir bijuši ierobežojumi antibiotikas izrakstīt cilvēkiem, un tomēr veterināru medicīnā, galvenokārt cūkaudzēšanā, antibiotikas tika izmantotas bagātīgi. Pētījumā izrādījās, ka tās baktērijas, kuras pārvietojas no cilvēku uz cilvēku, tās bija ļoti, rezistence pret antibiotikām bija ļoti neliels procents Nīderlandē, bet eh, tajās baktēr, tās baktērijas, kuras bija cūkaudzētāju vidū, tām rezistence bija milzīga. Zviedrijā mēs esam ļoti maz izmantojuši antibiotikas, piemēram, uh, Tātad veterināra medicīna antibiotikas tiek izmantotas ļoti nedaudz, kamēr cilvēkiem tās tiek parakstītas bezgalīgi daudz. Un izrādījās, ka Zviedrijā mums eh, antibiotiku rezistents baktērijas dzīvnieku vidū ir ļoti daudz. Līdz ar to patiesībā antibiotikas ir viens no dzīvnieku labturības rādītāju kritērijiem. Nākamais vistas būros. Katrā ziņā šis jautājums ir relatīvs. Zviedrijā ir aizliegts viss stūrēt brūrī, un, eh, piemēram, Somijā vistas joprojām dzīvo būros, bet Zviedrijā šis olas pārdot eh, nedrīkst. Bet, piemēram, visās, eh, teiksim, ražotnēs, pankūku ražošanās un visur, kur nepieciešams olas vai olu pulvers, uh, lielā mērā tiek izmantots olas no Somijas. Un trešais, runāšu pavisam lakoniski. Trešais - nauda, nauda, ekonomika. Ir taisnība tiem, kur apgalvo, ka mums ir nepieciešams domāšanas pārveidošana. Tātad mums ir jāpāriet no tādas sistēmas, kura pieprasa ķīmisku vielu vai medikamentu lietošanu, jāpāriet uz tādu sistēmu, kura dzīvnieku turēšanu padarītu no ķimikālijām neatkarīgu. Šī pārēja ir ļoti dārga, un tā prasīs laiku, bet zinātnieki jau ir pierādījuši, ka, kad sistēma būs jaunā, tad visiem būs gan ekonomisks, gan arī veselības ieguvums. Līdz ar to gan uh, lietotājs, gan audzētājs, gan arī politiķi visi būs ieguvēji. Es uzskatu, ka mums diskusijās vajadzētu vairāk uzmanību vērst uz to, kā kompensēt lauksēmniekam zaudējumus, kā palīdzēt katram atsevišķam lauksēmniekam, katrai atsevišķai fermai izveidot šo jauno sistēmu. Varbūt vajadzētu runāt par vieglāku aizņēmumu sistēmu, aizņēmumu sniegšanu. Uh, Par importu runājot, pilnībā jums piekrītu. Paldies! Molto bene, grazie signora Pols. Paldies, turpina prieksēdz. Paldies Paulsens kundzei. Tagad mēs pārējām pie desmitā darba kārtības punkta - KLP vienkāršošana. 2009. gada martā Komisija publicēja paziņojumu, kas bija 2005. gada novērtējuma pārskats. Jāsaka, instrumenti, eh, kuri bija, pieņa, kuri bija pieejami un to pārveidošana un vienkāršošana ir ļoti plaša, un tas ir novedis pie situācijas izmaiņām. Mūsu Komiteja ir nolēmusi nākt klajā ar pašiniciatīvas ziņojumu un nākt klajā arī ar vairākiem risinājumu priekšlikumiem. Tādiem priekšlikumiem, kurus tiešā veidā varētu realizēt dzīvē. Eh, referents ir Ašvorta kungs un dod vārdu viņam, lūdzu. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Um, as you... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā jūs teicāt, jūs ievadrunā aptvērums KLP vienkāršošanai ir vienkārši milzīgs. Vienkāršošanas pasākumu ir jābūt daudz. Kā jau jūs pieminējāt, tas ir pašiniciatīvas ziņojums, un vēlētos atgādināt kolēģiem, ka pašiniciatīvas ziņojums ir samērā ierobežots. Pašiniciatīvas ziņojumā ir noteikts maksimālais lapušu un vārdu skaits. Tas nozīmē to, ka mums ir jābūt ārkārtīgi skaidriem par to, ko vēlamies ar pašiniciatīvas ziņojumu panākt. Es vēlētos pateikt, ka manas prioritātes būtu KLP vienkāršošanas pasākumi tieši gala produkta ziņā. Tātad KLP ir jābūt vienkāršotai gan lauksaimniekam, gan lauksaimniecībā strādājošajiem. Uh, Mums šodien ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu, tāpēc es detaļās varbūt neiedziļināšos. Es vispārējos terminos runājot vēlētos pateikt, ka mums vajadzētu rast iespējas KLP efektivizēšanai, kā samazināt birokrātisko slogu un visbeidzot samazināt arī finanšu slogu lauksaimniekiem un lauksaimniecībā strādājošajiem. Mums vajadzētu uzmanību vērst uz trīs jomām. Vispirms ir pieminēti nevajadzīgas birokrātijas piemēri, tātad tāda birokrātija, kura kaitina gan ražotājus, gan lauksaimniekus un no kuras vajadzētu izveidoties. Nākamais - kontrolas prasību dubultošanās un pārklāšanās. Daudz ražotāji un mazumtirgotāji jau izpilda tādus kvalitātes standārtus, kuri ir jāizpilda arī lauksēmniekam. Taču bieži vien šīs prasības jau ir saskaņā ar dalību valstu uzraudzības iestāžu prasībām, un eh, nav skaidrs, kāpēc izsekojamības standārtus nevarētu standartizēt un izvairīties no dubultām kontrolas situācijām. Un visbeidzot, gan komisijas, gan lauksaimnieku, gan dažādu aģentūru prasības ir saistīts ar tiem riskiem, ar kuriem sastopas lauksaimnieki. Šeit mēs runājam par eh, gan, lauk, gan dzīvnieku labturību, gan patērētāju drošību mēģinot izprast visus šos jautājumus, es esmu veicis savu veidu prelimināras konsultācijas gan ar, ko, gan ar e, komisiju, gan ar Zviedrijas prezidentūru, Dānijas valdību un arī ražotājiem. Uzskatu, kolēģi, ka mūsu komitejai šī būtu iespēja, kā pasniegt mūsu ziņojumu tādā veidā, ka tas samazina dažādu veidu slogus lauksaimniekiem un padarīt kopīgo lauksaimniecības politiku lauksaimniekam draudzību. Es e, runāšu ar kolēģiem gan individuāli, gan runāšu arī ar politisko grupu pārstāvjiem par to, lai mums būtu plašs politiskais atbalsts šim ziņojumam. Paldies, priekšsēškungs! Grazie, grazie! Lielas paldies Ašvarsa kungam. Un tagad sāksim debatas. Ir pieteikšies vairāki deputāti. Atcerieties, ka pēc šī jautājuma ir vēl daži svarīgi jautājumu darba kārtībā, un tikai pēc tam varēsim iet pusdienās. Bet no sākuma es došu vārdu Laviekungam. Paldies, priekšsādātāji! Iesākumā Es gribētu teikt, ka tā ir ļoti laba doma rakstīt šo pašiniciatīvas ziņojumu. Jo KLP vienkāršošana ir būtisks jautājums zemniekiem. Ja mēs vienkāršotu šo politiku, tad mūsu uzņēmumi būtu konkurētspējīgāki jo mazāk laika cilvēki pavada aizpildot dažādas formas un anketas, jo vairāk laika viņi var veltīt viņu uzņēmumu ekonomiskai un tehniskai darbībai. Tātad birokrātijas mazināšana kopējā lauksamniecības politikā nozīmē to, ka mūsu uzņēmumi tiešām kļūtu konkurētspējīgāk. Es piekrītu tam, ko referents tikko teica šajā jomā. Komisija savā paziņojumā apraksta savu pieeju raksta par vienkāršošanas procesa posmiem. Es domāju, ka šī procesa iesākumā mums tomēr vajadzētu dažas lietas noskaidrot. Lai gan šī varbūt nav īstā vieta, kur mēs varētu sākt detalizēt diskusiju, un tomēr man šķiet, ka vajadzētu teikt pāris vārdus Eh, arī ārpus tā, ko, zināt, ko referents tikko kā teica. Protams, ka birokrātija ir jāmazina un dubultie pasākumi arī būtu jāizskauž, taču bez tā vēl klāt mums ir nepieciešama tiešās palīdzības sistēma, kas būtu cieši saistīta ar kopējas lauksaimniecības politikas otro pīlāru. Ļoti bieži tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams veikt administratīvas birokrātiskas kontrolas uz papīra divreiz, uh, un no tā gan mums vajadzētu atbrīvoties. Vēl kāda tēma, par ko vajadzētu runāt un par ko mēs sīkāk runāsim šo pēcpusdienu. Tad, kad mēs runāsim par kopējas lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013. gada. Nav šaubu, ka šie abi punkti būtu jāskat kopīgi. Kopējā lauksaimniecības politikai jaunajā posmā būtu jābūt mazāk birokrātiskai, automātiskāk ieviešamai. Uh, Un mums ir jāaicina zemnieki, lauksamnieki, lai viņi paši uzņemas atbildību par šo politiku. Nav taisnīgi, ka mēs uzspiežam šīs administratīvās prasības no augšas viņu viedokli nemaz neprasot. Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts ir veids pētījumu, kur rezultāti liecina, par to, ka ir būtisks atšķirības starp dažādām dalību valstīm, un es nerunāju par struktūrālām atšķirībām lauksamnieciskās ražošanas organizācijā dažādās dalību valstīs. Es runāju par dažādām sistēmām, ko ieviesuši dalību valsts un kas ir paredzētas atbalsts sniegšanai lauksamniekiem. Es domāju, ka arī šeit mēs varētu mēģināt uh, sludināt paraugu praksi, kas varētu tikt izplatīta no vienas valsts citā un samazināt uh, administratīvā slogu. Paldies! Klāsas kundze, lūdzu, nākamā runātā. Pozīcija. Paldies! Paldies arī referentam ar pašiniciatīvu ziņojumu. Viņš mēģināja izskatīt vairākus aspektus, kas ir saistīti ar KLP vienkāršošanu tiešām. Uh, novēlu to labāko viņam darbā, jo nav viegli. Jūs runājat par birokrātiju samazināšanu, man šķiet, ka tas nav pietiekami precīzi, jo mēs jau desmitiem gadu runājam par to, ka birokrātijas ir pārāk daudz Eiropā, ka ir nepieciešams samazināt. Man šķiet, ka jārunā pietiekami konkrēti. No iepriekšējā sasaukuma man vēl palika neatrisināts jautājums, jo tik runāts par to, ka būtu pareizi izveidot tādu visu regulu apkopojumu, un tad ir vēl atsevišķa regula attiecībā uz vīna produktiem, un tūlēk mums tika pateikts, ka tā, tas ir veids, kā mēs varam samazināt birokrātiju. Nu, toreiz mēs visi skaidri sapratām, ka mēs varam to visu ir panākt tikai tik tālu attiecībā uz vīna tirgus vienkāršošanu, tikai un vienīgi tādā gadījumā, ka ja es gribu kādu tematu izskatīt no visas šīs komplicētās sistēmas, ka tādā gadījumā es varu skaidri noteikt šajā tirgus regulējumā konkrētas normas, kas attiecas uz vīnu. Komisija toreiz teica, ka tādu sistēmu mēs arī izveidosim. Diemžēl viņi neko nav izdarījuši. Varbūt ir nepieciešams pieprasīt vēlreiz. Un tas nav tikai par vīnu, tas pats ir sakams arī par pienu, arī par graudiem, arī par visiem citiem lauksaimniecības produktiem. Ja mēs kaut ko tādu panāktu, tad, manuprāt, mēs panāksim tiešām veiksmīgu vienkāršošanu. Mums taču ir iespēja izmantot uh, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Referents ir runājis par inspekcijām, par pārbaudēm un striktākām, intensīvākām pārbaudēm. Arī šai gadījumā ir nepieciešams runāt par vienādiem nosacījumiem visā Eiropas Savienībā. Savādāk sanāk, ka konkurence tiks kropļota. Tāpēc es domāju, ka arī par pārbaudēm ir nepieciešams varbūt rakstīt atsevišķu ziņojumu, un tad mēs varēsim ļoti konkrēti runāt par atsevišķiem aspektiem, par uh, par situāciju valstā, valstīs, un tikai tad mēs konkrēti redzēsim, kā tiek ieviest kopēja lauksaimniecības politika. Paldies, tagad Batraunieves kundze. Obrigada. E, realmente esta. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par KLP vienkāršošanu un birokrātijas samazināšanu, tas jau nav no jauns jautājums. Par to esam runājuši jau ilgi. Ir ļoti būtiski kaut ko darīt. Jau 2005. gadā, un varbūt pat vēl agrāk, mēs sākām runāt par vienkāršošanu. Es domāju, mēs visi esam viens prātis, ka līdz šim būtisks progress šajā jomā nav panākts. Un tādēļ šis jautājums parādās atkal un atkal. Mums noteikti ir jāiet tālāk. Manuprāt, Ašvosa kunga ziņojums ir būtisks solis pareizajā virzienā. Gribētu viņu sveikt ar to. Es uzskatu, ka birokrātijas samazināšana ir ļoti būtisks jautājums. Nedrīkstam aizmirst, ka svarīgākās personas lauksaimniecības nozarē ir lauksaimnieki. Komisija jau ir spēruši dažus soļus šajā virzienā, un mūsu rīcībā ir zināms skaitļi. Šie skaitļi liecina par to, ka zināms progress ir panākts. Taču šis progress vairāk ir jūtams atsevišķu organizāciju jomā un nevis katram lauksamniekam atsevišķi. Referentam gribētu teikt, lūdzu nezaudējiet kopskatu. Neaizmirstiet, cik svarīga šī reforma ir katram atsevišķam lauksamniekam, jo mēs varētu gūt ieguvums divās jomās Atcerieties, cik daudz laika viņiem šobrīd jāpatērē birokrātiskām procedūrām, cik daudz laika viņš varētu iegūst, iegūt, atsakoties no šīm procedūrām, ja mēs tās neliktu izpildīt. Tad viņi varētu koncentrēties uz savu ražošanu. Un otrkārt, manā valstī, Portugālē un tīpaši Azoru salās, no kurām es nāku, ir ļoti daudz tādu lauksaimnieku, kuri varbūt nav tik ļoti izglītoti, kā mums gribētos, un viņiem būs ļoti grūti saprast, līdz šim jau ir bijis ļoti grūti saprast tos birokrātiskos noteikumus, ko Eiropas Savienība viņiem uzveļ. Un rezultātā bieži vien tiek palaists garām dažādas iespējas. Nu, piemēram, savulaik parādījās doma par to, ka jāizveido dalībvalstīs pašām savas metodas. lai zemnieks tuvāk informētu par tām priekšrocībām, ko piedāvā kopējā lauksemniecības politika. Tagad došu vārdu Alves kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es vienkārši gribēju teikt, ka mēs atbalstām referenta paziņotās vadlīnijas un pieeja KLP vienkāršošanai. It īpaši mums patīk tas, ka rezultātiem būtu jāorientējas uz ražotāju un uz praktiskajiem KLP aspektiem. Es gribētu saņemt vairāk informācijas par to, kādi būs guvumi no šīs reformas, no šī vienkāršošanas procesa, ja tas sāksies. Un vēl es gribētu, lai dalību valstis un reģioni tiktu informēti par esošām problēmām. Dalību valstu līmenī ļoti bieži tiek pieņemti papildus tiesību akti, kuri apgrūtinās šo KLP vienkāršošanas procesu ražošanas līmenī. Es ceru, ka dalību valstis varēs tikt informētas par to. Reizēm vietējā līmenī ir datu bāzes, taču tās dublē to, kas tiek darīts jau Eiropas Savienības līmenī. No ražotāja tiek pieprasīti dati atkal un atkal, un tie ir vieni un tie paši dati. Līdz ar to ražotājs patērē ļoti daudz laika šo datu sniegšanā. lauksaimnieks varētu uz vietas atrast to informāciju, ko viņš nezina, ka viņš var dabūt vietējā līmenī un prasa valsts līmenī. Ir svarīgi, lai valstis un reģioni arī tiktu iesaistīti šo meso, metožu vienkāršošanā un pēc tam vienkāršoto metožu pielietošanā. Paldies! Kalimins, Kalinovska kundze, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Vam také vrazē. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt visiem! Klausoties šajās debatēs, rodas tāds iespējas, ka līdz šim veiktie KLP vienkāršošanas pasākumi un birokrātijas mazināšanas pasākumi eh, neko daudz nav devuši. Ir tikai samazināts dažādo instrumentu skaits un to aptvērums. ir šobrīd mazākas iespējas iejaukties atsevišķos tirgos, atsevišķu produktu tirgos, un ja mēs tā turpināsim, tad KLP kļūs vājāka. Intervences pasākumu lauksaimniecībā ir nepieciešama, lai stabilizētu lauksaimniecības produktu tirgu cenu svārstību apstākļos. Manuprāt, piena produktu tirgus ir ļoti skaidrs piemērs šajā jomā. KLP vienkāršošana nedrīkstētu notikt tā, ka KLP zaudē savu kopienas aspektu. Jā, vienkāršošana ir vajadzīga, jo laiki ir mainījušies un KLP ir jādar, jārod atbild uz jauniem izaicinājumiem. Daži no šiem izaicinājumiem ir globāli, un mēs būsim uzdevuma augstumos tikai tad, ja visa kopiena darbojas kopīgi. Paldies! Paldies, Erans Garsies kundze, lūdzu. Um, verdad... Paldies, priekšsādātāja kungs. Ir taisnība tiem, kur apgalvo, ka ražotāji, griežoties pie mums un apgalvojot to, ka viņi vēlas mazāk birokrātijas un vēlas strādāt efektīvāk, uh, Tas, protams, ir pamatoti, jo pēdējos gados strauji ir attīstījušās tehnoloģijas, un lauksaimnieki vēlētos sistēmas vienkāršošanu un tā saucamo vienas pieturas aģentūru. Taču no otras puses mums vajadzētu izvairīties no eh, problēmu palielināšanās. Piemēram, kā jau Krista Klās teica, uh, Ir jautājumi, kuri darbojas ārkārtīgi veiksmīgi, piemēram, viens pieturs aģentūra, piemēram, šeit tika pieminēta vīna nozara, bet diez vai tas darbosies piensaimniecības nozarē. Ja jūs eh, dosieties uz interneta vietni, tad eh, šo, šo tekstu jūs variet tur sameklēt, un es uzskatu, ka būs uh, situācijas, kuras nenāks par labu patērētājiem. Augļu un dārzeņu sektorā mums ir izdevies izveidot jaunus instrumentus, kas eh, it kā bija domāti, lai palīdzētu ražotājiem, un tomēr lauksaimnieki sūdzās, ka šie instrumenti reālajā dzīvē labi nedarbojās, un tas ir novedis pie veselas virknes situāciju, kurās lauksaimnieki pat protestē pret situācijas patreizējo status quo. Protams, ka mums ir jāmēģina darīt viss, lai ražotājs tiktu pasargāts no citu pārtikas produktu ražošanas ķēdītas posmu spiediena. Vēl bez tam vajadzētu strikti raudzīties, lai kopienas standarti tiktu ievēroti, jo iespējams, ka komisija mēģinās uh, Mm, decentralizēt kopīgo lauksaimniecības politiku un pārlikt to uz dalību valstu preciem. Mums ir jāmēģina izvairīties no tādiem lēmumiem, kas ir nepareizi, kas varbūt tiek ne pieņemti nepareizā laikā vai nepareizā līmenī. Mums vajadzētu izvairīties no KLP decentralizācijas. Ja mēs tiešām vēlamies KLP vienkāršošana, tad mums ir arī jāraugās, lai tas tiktu īstenots, un nevis, lai viss tiktu vēl vairāk samudžināts un gala beigās atbildība balstītos uz dalību valstīm. Atcerēsimies, ka mainīsies arī lēmumu pieņemšanas procedūra. Parlaments vairāk tiek iesaistīts koplēmumu procedūrā, bet neradīsim jaunas problēmas un jaunas sarežģījumus. Paldies, turpina prieksēdes. Tieši pēc šī eh, jūsu ieguldījuma mums ir eh, jābalso. Līdz ar to, kolēģi, lūdzu, neiet projām. Tagad deskunga vārds. Fosicintā. Paldies. Es strādāju parlamentā no jau 20. gada. Tāpēc es esmu jau sapratis beidzot, ka vīna nozare un birokrātijas nozare mēs diez vai sakārtosim. Tāpēc referentam novēlēšu to labāko. Es ceru, ka viņam tiešām sanāks vienkāršot KLP. Ja viņam sanāks, tad viņš būs pirmais, būs absolūtais čempions šajā darbā. Mēs kā parlaments netiekam galā ar birokrātijas samazināšanas uzdevumu. Cienījamie kolēģi, ja es jums tagad pastāstīšu, bet diemžēl nav daudz, tik daudz laika, ja es jums varētu pastāstīt, kas ir piedzīvots pēdējo mēnešu laikā ar eh, darbinieku statūtiem. Nu, īstenībā es tagad darbojos tikai un vienīgi ar administratīvajiem aspektiem un ne ar ko citu. Es, es domāju, ka būs tādi uh, satīras uh, speciālisti, kas varēs no mūsu statūtiem uztaisīt veselu humoru programmu. Jo tiešām interesanti kas reāli notiek. Mums Eiropas Savienībā ir jāsaprot savā atbildība par birokrātijas radīšanu. Arī manā valstī, Vācijā, situācija ir diezgan sarežģīta. Esmu jau ierosinājums konkrēti priekšlikumu, diemžēl tas netika pieņemts. Eiropas Savienībā ir lauksaimnieki. Mēs zinām, ka nākamajos gados 5, 10 vai 15 procentiem, pat par šiem procentiem šis skaits samazināsies. Ja mēs vēlamies samazināt birokrātiju, tad mēs varam atbilstoši samazināt arī darbinieku skaitu par tikpat, tikpat daudziem procentiem lauksaimniecības nozare Eiropas komisijā. Tātad, ja tur būs mazāk darbinieku, tad būs, tad būs arī mazāk birokrātijas uz vietas. Paldies! Paldies tev, Albert! Abela kungs. Jā, paldies. Referents tiešām ir diezgan ierobežots savā rīcībā. Es gribētu runāt tikai par vienu jautājumu par lauksaimniecības noteiku, par vidas noteikumiem. Esmu redzējis ļoti daudz dažādas apstrādājumos lauksaimniecības zemes. Es zinu, ka situācija ir atšķirīga uh, atsevišķās dalābu valstīs. Uh, Bet, ja ir ļoti daudz dažādu kritēriju, kas jāizmanto, reizēm zemnieks ir pārkāpis kādus nosaukums, noteikums, un viņš pat to neapzinās. Kontrols reizēm ir konstruktīvs, reizēm nē. Zemniekam tiek uzliektas sankcijas, bet viņš pat nezin, ka viņš ir pārkāpis kaut kādus noteikums. Es domāju, ka tiešām ir jāvienkāršo lietas, varbūt kādus četrus, piecus noteikumus ieviest, kas būtu jātransponē visās dalību valstīs, un tas viss, un nedrīkstētu pārāk sarežģīt visu šo situāciju tad lauksaimnieks vairs nesaprot, kādas viņam tiesības, kāda pienākuma. Es vēlētos, lai mēs pievērstu uzmanību šim aspektam. Lielas paldies, Marko Mārtiņš Zaušlīngs, lūdzu. Jā, ich habe immer die Befürchtung, dass der Begriff. Paldies. Man ir zināmas bažas, ka tagad birokrātijas samazināšana kļūs par birokrātijas, par uh, politisko instrumentu, ko mēs atkal izmantojam priekšvēlēšana kampaņā. Es eh, pats nāku no Bavārijas un es varu teikt, ka tur arī, arī notika birokrātijas samazināšana, kā rezultātā mums bija jauni normatīvi akti. Es uzskatu, ka risinājums nebūs tajā, ka mēs vienkārši visu saliksim datorā un neizmantosim vairs tik daudz papīra. Nu jā, mēs samazināsim papīru, bet noteikumi taču paliek. Jā, es saprotu, ka ir atsevišķi noteikumi tik tiešām risina problēmas, kas rodas maziem lauksaimniekiem, nelielām, nelielām saimniecībām. Tad ir vēl viena lieta, kas ir saistīta ar birokrātijas samazināšanu. Tas nozīmē, kā arī tirzniecības organizācijām. Un bieži vien tirzniecības organizācijām ir arī savi kontrols mehānismu. Un tad ir divas kontrols, gan no valsts, gan arī no tirzniecības uzņēmumiem. Un bieži vien no turienes arī nāk papildu birokrātija, kas vairs nav saistīta ar mūsu priekšrakstiem, bet ar tirzniecības uzņēmumu prasībām attiecībā uz produkcijas tālāk pārdošanu. Un bieži vien sanāk, ka tieši tirzniecības uzņēmuma prasības ir tās, kas uzliek vissmagāko nastu. Dantas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vai tiešām ir reāli iespējams vienkāršot tādu politiku, kurai jāņem ir vērā patiesie apstākļi, kur lauksaimniecībā ir vairāk nekā pusotras miljonas lauksaimniecības uzņēmumu vai lauksaimnieku? Es domāju, ka iepriekšējie mēģinājumi vienkāršot politiku jau ir pierādījuši to, ka tas ir grūti. Ja mēs vēlamies kaut ko vienkāršot, tad varbūt mums vajadzētu atkal atgriezties pie individuālajiem atbalstu pasākumiem, kas tika ieviest pirms 17, 18 gadiem. Viens no mūsu kolēģiem šeit runāja par konkrētu uh, konkrētiem pasākumiem, ko varētu veikt, lai vienkāršotu. Es domāju, ka mums ir jādomā par rezultātu vairāk, nevis par veidu, kā mēs nonākam pie šī rezultāta, jo eh, uz vietām apstākļi ir absolūti atšķirīgi. Pieredze rāda, ka katra uh, ferma vai katrs uh, lauksaimniecības uzņēmums ir individuāls atšķirīgs, un tieši tādēļ arī līdz šim mums ir bijis tik ļoti daudz dažādu noteikumu uz papīru un dažādu regulu, ka šīs situācijas tik ļoti atšķirīgas. Paldies! Bene, grazie, Presidente, grazie a tutti quanti. Ora io... Paldies! Turpina prieksēdes. No sirds pasakos visiem, kur piedalījās diskusijās, un tagad dot vārdu komisijas pārstāvim. Sels Vandervējers kundze. Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties jums priekšsādātāja kungs, tāpat arī referent kungam gribētu pateikties par šo pašiniciatīvu ziņojumu. Es domāju, ir ļoti svarīgi diskutēt šeit parlamentā par KLP vienkāršošanu. Šī darbība ļoti svarīga Eiropas komisijai. Vienkāršošanu mēs gribam intensificēt. Esam to jau darījuši 2005. un 2009. gadā, un tagad jādomā par nākotni, ko darīsim vēl. Mēs domājam, ka parlamenta ieguldījums var būt ļoti būtisks elements, jo Eiropas komisija vien pati nevar visu paveikt. Mums ir nepieciešama priekšlikuma no dalību valstīm, no lauksaimniekiem un no parlamenta joprojām mēs meklējam jaunas idejas, kā tieši vienkāršot. Nākotnē mēs intensificēsim attiecības ar lauksaimniekiem. Viens no elementiem, kas 2009. gada marta paziņojumā figurē, ir programma, tātad pieredzes ievākšana, kad ierēģiem ir tieši jāsazinās ar lauksaimnieku organizācijām un jārod šī paraugu praksa. Kā vairāk deputāti šeit teica, likumdošana ir sarežģīta ne tikai Eiropas dēļ, bet arī tādēļ, ka dalību valstīs vai reģionos ir ļoti sarežģīta noteikuma. Arī šajā jomā daudz ko varētu darīt. Mēs vēlamies, un esam jau to darījuši, ka esam intensificējuši e, saziņu starp dažādu dalību valstu, e, deputā, e, dalību valstu pārstāvjiem. Esam izveidojuši jau šo ekspertu grupu, kurā tie, kas dalību valstu pārstāvji. Uh, mēs varētu dažus no pasākumiem, kas tiek ļoti labi veikt dalību valstīs, izvērst visā Eiropā. Šobrīd mēs ar lielu interesi gaidām jūsu ziņojumu, lasīsim, kāds būs tā saturs. Mēs noteikti jūs informēsim par visu to, kas notiek pie mums komisijā. Lielas paldies! Līdz ar to šīs punkts ir izskatīts. Es atvainojos, vai ir vēl kāds cilvēks? Jā, referents Ašvars kungs, jūs gribat teikt noslēgumu vārdus. Jā, paldies priekšsādātāji. Tikai daži īsi komentāri nobeigumā vēl. Pirmkārt, gribu pateikties kolēģiem par viņu ieguldījumu. Es redzu šajās debatēs, ka tajās ir ļoti liela vēlme samazināt birokrātiju, taču tanī pat laikā daudzi e, runā diezgan skeptiski, jo viss tas jau ir iepriekš dzirdēts. Godātie kolēģi, es tiešām domāju, ka mēs varam kaut ko panākt. Bet pirmkārt, es, man nav nekādu pilnvaru nu, izgudrot no jauna kopējā lauksamniecības politiku. George Lyons 2013. gada KLP tālākajās vadlīnijās varētu mēģināt iezīmēt kaut kādas nākotnes perspektīvas. Uh, ko es darīšu savā ziņā, mēs domāju atsevišķās jomās piedāvāt ieteikums, kur varētu vienkāršot. Un, un uzklausot kolēģi, šeit atskanēja trīs ļoti svarīgas jomas, kurās varētu veikt vienkāršošanu. Pirmkārt, kopējas lauksamniecības politikas pieejamība. Krista Klās runāja par uh, dažādu dokumentu pie internetā, piemēram, eh, kopējās lauksaimniecības organizācijas vai kopējā tirgus organizācijas dažādu noteikumu pieejamību internetā. Piekrītu, ka to varētu darīt. Otrakārt, vairāk kārt izskanēja doma, ka ir nepieciešams paturēt lauksaimniecības politikā kopēju politiku visai kopienai. Uh, Runa bija par vietēju interpretāciju vai dalību valsts vai reģionālajā līmenī, un šķiet, ka reizēm tā rada problēmas un tā neļauj izplatīt paraugu praksi. Es domāju, ka šo jomu būtu vērts pētīt. Taču neatkārtošos šeit, es gribu pateikties kolēģiem par viņu ieguldījumu un gribētu aicināt viņus iesniegt arī turpmāk savus ieteikumus un grozījumus, lai mēs visi kopā izstrādātu šo ziņojumu. Paldies, Ašvarta kungam! Godātie kolēģis novēlu Ričardam Ašvartam veiksmi strādājot pie šīs ārkārtīgi sarežģītās tēmas. 11. punktu šobrīd neapskatīsim. Iesim tulīt pat pie 12. punkta, kur ir referenta iecelšana. Notik šorīt koordinātors sēde Un mūsu secinājums bija tāds, ka būs jāuzdod mutiskais jautājums Eiropas komisijai par komisijas dokumentu, par globālās darba kārtības reformēšanu Eiropai. Dokuments, kas saucas Mainīsim Eiropu, un tajā runa par budžetu un citiem jautājumiem. Mēs esam jums izdalījuši tekstu, kurā ir paredzēti mutiskie jautājumi, kur mēs uzdosim komisijai attiecībā uz šo paziņojumu ja jūs piekritīsiet baltoš, balsošanas gaitā, tad mēs nosūtīsim šo tekstu komisijai. Eh, es zinu, ka jums nav bijis daudz laika pētīt šo dokumentu, bet varbūt īsi izskatot to, jūs tomēr piedalīsieties balsošanā. Sekretārs man saka, ka bez balsošanas neiztiksim. Kurš ir pār šī mutiskā jautājuma uzdošana komisija? Lūdzu, pats liet rokas. Paldies, kurš ir pret? Ļoti labi. Un kurš atturas? Tātad šīs priekšlikums ir pieņemts vienbalsīgi, neviens nebija ne pret, nedz arī atturēs. Tātad šis jautājums tiks nodots komisijai. Paldies! Un tagad varam ķerties pie 11. punkta. Īpaši pasākumu lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem. Eiropas komisija paredz grozīt regulu 247 2006 Un, kā jau es teicu, runa ir par attālākajiem ES reģioniem. Galvenās izmaiņas ir par pasākumu ieviešanu un tāpat arī par dažādu izņēmumu piešķiršanu cukurražošanas un piena ražošanas jomās attālākajos nostūros. Procedūra mainīsies, tiks ieviestā koplēmuma procedūra šajā jomā, tad, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums, un tas notiks jau 1. decembrī. Alveskungs ir referents šajā jautājumā, es došu vārdu viņam, viņš pastāstīs, kas šobrīd notiek šajā jautājumā. Lūdzu, Paula. Prezident. E... Paldies. Šis ziņojums ir par izmaiņām Tas tiek izdarīt regulā 247. Tas attiecās tieši uz Eiropas Savienības attāliem reģioniem. 2010. gadā 1. janvārī stāsies spēkā šie grozījumi, un visi, kas bija iesaistījušies diskusijās jau no paša sākuma, teica, ka ir nepieciešams virzīties uz priekšu maksimāli raiti, tā lai līdz 2009. gada beigām mēs varētu pieņemt šos grozījumus un atbilstoši tās izspēkā 10. gada janvāri. Un arī mans mērķis bija identisks. Taču ne visas lietas ir atkarīgas tikai no mūsu vēlmes. Agri sekretariāts ir saņēmis komisijas priekšlikumu tikai 2. oktobrī 2009. gadā. 27. datumā padomi izskatīs šo priekšlikumu, un pagājušajā nedēļā mums tika pateikts, ka padome gribētu izskatīt šo jautājumu vēlreiz, jo Portugāle ir paudusi šaubas pār komisijas priekšlikuma juridisko pamatotību. Ir saņemta informācija, ka šis jautājums tika apspriests vakardien uh, augstā līmeņa lauksaimniecības darba grupā. Un jūs, priekšsēdētāji, kā jau teicāt, šajā gadījumā lietas tika virzītas koplēmuma procedūras variantā. Un, protams, tas ir nepieciešams arī, tas ir saistīts arī ar komisijas darbu. Attīstības komiteja arī nāks klajā ar savu atzinumu Un es domāju, ka būtu pareizi nebalsot par mūsu ziņojumu, pirms būsim saņēmuši regi komitejas atzinumu. Tas savukārt nozīmēs, ka parlaments nevarēs pieturēties pie sākotnēji izvirzīta darba grafika. Tas nozīmē, ka mēs turpināsim izskatīt saskaņā ar koplēmumu procedūru. Un šeit, protams, viss ir atkarīgs no tā, kāda komisija mums nosūtīs oficiālu priekšlikumu saskaņā ar jauno procedūru. Paldies Alves kungam un tagad Mato kungs. Jā, senjor prezidente. Paldies. Vēlos pateikties Alves kungam, kas ir mūsu referents. Paldies par viņu komentāriem. Paldies arī Ders kungam, kas ir referents, kas mēģināja šo jautājumu virzīt uz priekšu vienkāršotas procedūras ietvaros. Manuprāt, būtu ļoti labi šo jautājumu izskatīt pēc iespējas ātrāk, tā lai neatliktu jautājumu izskatīšanas pabeigšanu ne tikai tādēļ, ka mums ir koplēmuma procedūra, bet arī tādēļ, ka ir jānodrošina tiesiskā paļāvība visiem tiem, kas darbojas šajā tirgu. 2010. gada 1. janvāri ir paredzēts, ka šī grozījuma stāsies spēkā un atbilstoši stāsies spēkā visi jaunie pasākumi, un tagad savukārt mums ir pateikts, ka Portugāla ir izvirzījusi atsevišķi juridiskās šaubas. Es tā īsti ne, nesapratu līdz galam, ko viņi ar to gribēja pateikt. Es izlasīju rūpīgi sesto pantu. kur ir runāts par piena produktiem, un par piena produktiem, kas tiek saražoti rūpnieciskā procesā, un tur bija runāts par to, ka šie noteikumi vairs nebūs spēkā gada beigās, un tad savukārt par piena pulveri tur ir runāts, ka šie noteikumi tiks pagarināti līdz 2013. gada beigām. Skaidrs, ka šeit ir finanšu interese, taču Ja mēs šeit runājam tikai par pārējais noteikumiem, mēs tā īsti nesaprotam, kur ir problēma. Taču mēs saprotam, ka ir nepieciešams aizsargāt arī piena ražotāja intereses. Mūsu mērķis arī sesto pantu grozīt atbilstošā veidā. Mēs nevēlamies, lai līdz 2013. gadam būtu iespējama tāda atkāpe. Tā tad ir jābūt skaidram datumam, kad šis noteikums vairs nebūs spēkā. Protams, tad, kad būsim izlasījuši Regi komitejas atzinumu, mēs no savas puses varēsim pietiekami raiti un korekti uzrakstīt savu ziņojumu. Un, protams, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Attāliem reģioniem pats esmu no Kanārijas salām, tāpēc arī ļoti labi zinu, par ko es šeit runāju. Paldies, un tagad lūdzu Patra Neves kundze. Paldies! Dokuments tiešām ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības attāliem reģioniem. Un es esmu no Azoru salām, no tāla reģiona. Tāpēc arī apzinos jautājumu svarīgumu. Tika izvirzīts priekšlikums izskatīt šo jautājumu vienkāršotajā procedūrā, un es zinu, kā tagad ir dažas problēmas vēlos pieminēt, ka šeit mēs runājam par tādu diezgan tehnisku ziņojumu, kur ir runāts par tehniskiem jautājumiem, un tāpēc šajā gadījumā grozīt tekstu ir diezgan sarežģīti un ir ierobežotas grozīšanas iespējas. Tā pašā laikā tad, kad dokuments tika sastādīts, un to darīja komisija, tad mums bija iespēja arī iesaistīties dokumentu tapšanā, un tagad ir jāpiemina, ka šis dokuments tiks virzīts koplēmuma procedūras veidā. Šeit ir jāpiemina vairākie aspekti. Vispirms, jebkādas problēmas, kas rodas no koplēmuma procedūras neievērošanas Šīs problēmas var savukārt novilcināt spēkā stāšanos periodu visticamāk nevis 1. janvārī, bet tikai 6 mēnešus vēlāk. Un tāds savukārt, savukārt var runāt, protams, arī par zaudējumiem, kas tiktu nodarīti lauksaimniekiem, kas strādā šajos reģionos. Protams, ir jādomā par šādiem zaudējumiem, Un ko mēs varam darīt, ir uzlabot dokumentu. Un pastāv arī iespēja ieviest jaunus elementus, kas savukārt atsevišķiem attāliem reģioniem radītu labvēlīgāku vidi. Jāatcerās, ka šajā gadījumā tiešām mēs virzīsim dokumentu koplēmumu procedūrā. Tāpēc Visticamāk, visas puses ļoti rūpīgi un uzmanīgi sekos dokumentu virzībai. Tāpēc būtiskākais mērķis ir izveidot ļoti labu dokumentu. Un labs dokuments nozīmē to, ka šīs dokuments veicina attālo reģionu, iedzīvotāju un lauksaimnieku intereses. Un tas arī man, ir mans mērķis un to pašu vēlas arī mani kolēģi. Paldies! Un tagad es skatos Eiropas komisijas virzienā. Vai nu Impērija kundze vai kungs vai arī otrais pārstāvis. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es izteikšos ļoti īsi, jo man šķiet, ka jābeidz drīz vien būs šī sēde. Komisija pieņem zināšanai